Ah. Good morning, everybody. Looks... Labrīt, dāmas un kungi. Nu, šie, ka šis uh, drūmais otrdienas uh, rīta laiks meteoroloģiskā apstākļa nedaudz sarežģījuši mūsu sanāksmes sākumu, bet, nu, tomēr ir sāk, laiks sākt. Pirmais darba kārtības punkts. Uh, mūsu darba kārtības projektā ir viens neliels grozījums jo mēs pieņemsim arī koordinatoru rekomendāciju no 16. novembrī, neiebilst, tad arī šis punkts jāapjām uz apkārtībā. Nu, šķiet, ka te jau nevienam jau ir nav ko iebilst. Un līdz ar to tad šo nelielo grozījumu iekļaujam darba kārtībā un apspriežam darba kārtības eh, projektu. Otrais darba kārtības punkts, eh, proti priekšsēžu paziņojumi. Pirmais paziņojums man lūkāts. Tātad MOP 27 sanāksmē Dubajā bijām no mūsu komitejas. Un šeit ir iekļauts arī ziņojums par to, kā tad mums tur uh, klājās uh, MOP 27. sanāksmē, kas bija veltīta jautājumam par to gāzes apkarošanu, mazināšanu, kas, kas uh, uh, samazina ozonu slāni. Tātad uh, šogad šī misija mums bija Dubajā, un ziņojumu atradīsiet eh, mūsu papīros, mūsu dokumentos atpratīvi. Tālāk mūsu kārtējā sanāksme ar Agri un Dēba komiteju notiks eh, ceturtdien, 3. decembrī no pusdesmit līdz pusdivpadsmitiem. Mums būs viedokļa apmaiņa ar FAO, kas ir veltīts ar starptautiskiem eh, augsnes gadam. Un 14. decembris, pirmdien vakars, cerams, ka septiņos ir mūsu nākamā sanāksme, kur balsosim par iebildēm, kas ir pausti attiecībā uz komisijas piedāvājumu attiecībā uz eh, emisiju samazināšanu autonozē. Par eh, tulkojumu, tulkojumu režīms, nu, pat, patiesībā mums ir vairāk valodu nekā nepieciešams. 22 valodās ir pieejams tulkojums šodien. Igauņu valoda, diemžēl, nav pieejama. Un uh, grieķu, gēļu valodu. Un eh, varētu sekot līdz sanāksmē arī uh, internetā, eh, e-aplikāciju vietnē, kā arī uh, mūsu īpašajā straumošanas mājaslapā, kur tiek pārādīta šī sanāksme tiešraidē. Nākamais ceturkārtīgs punkts, trešais ceturkārtīgs punkts. Koordinatoru rekomendācijas. Un šīs rekomendācijas arī ir izplatīts visiem elektroniski, un, eh, ja jums nav iebildumu, tad varam uzskatīt, ka šīs rekomendācijas ir pieņemtas. Nu, tā arī izskatās, ka ir. Un tad varam pārēt pie ceturtā darba kārtības punkta. Mūsu 3. septembra un 15. septembra sanāksim protokola apstiprināšanu. Ja līdz šīs sanāksmes beigām nebūs iebilst, tad uzskatīsim, ka šo mans pieminēto sanāksmu protokolu ir apstiprināt. Nākamais darbkārtības punkts, piektais. Ziņojums par starp institūciju sarunām. Šīs sarunas skārt četrus dažādas tematus, un eh, kas tad šeit no jauni? Par medicīniskajām iekārtām un in vitro medicīniskajām diagnostikas iekārtām fails. Belmons un Līdze gatavo ziņojumu kopš iepriekšējās sanāksmes. Uh, sarunas par in vitro medicīniskajām iekārtām ir notikuši divi, divas trialogu sanāksmes. Kopā tātad četri šādi trialogi not, notējuši. Un trešais neformālais trialogs notiks 10. decembrī, kur notiek, tiks runāts par in vitro specifiskiem jautājumiem un kompaņon diagnostikas jautājumu definīciju. Kompaņon diagnostikas iekārta definīcija, respektīvi, ir lielākais eh, strīdāmos. Tāpat arī pārējais eh, pasākuma attiecībā uz eh, pacientiem tubo diagnosticēšanu, kā arī klasifikācijas jautājumu. Par to tika panākta principā vienošanās. 18. novembrī trešais trialogs notika, tur tika runāts par jautājumu, kas netika atrastināti iepriekšējos trialogos, diemžēl prezidentūra nespēja sagatavot eh, saulēcīgu kompromisu priekšlikumu par vairumu no jautājumu, ko es pieminēju, līdz ar to nekas daudz tur netika eh, izrunāts un decembra koreperīgi. Savukārt tiks sarūpēts mandāts nākamajam trialogam. Un tomēr par uh, eh, statiskām iekārtām, par izņēmumiem un uh, veselības uh, ie, aprūpas iekārtu, respektīvi institūciju definīciju tik panākt vienošanās. Un 3. decembrī notiks nākamais trialogs. Emisiju limiti un uh, tiepa apstiprinājums uh, smagiem mašinēriem. Nākamais ziņojums, uh, trešais dialogs notiek 30. novembrī. novembrī. Tika apspriesti neatstātie jautājumi kopā ar padomu komisiju. Līdzinējuma atķēršana bija viens no jautājumiem, par ko tika panākt vienošanās, tāpat specifiski izņēmumi. Un um, dzinēju aizstāšanu nemobilai mašinērijai bija viens jautājums, par ko tik runāšana. Trešā decembrī nu notiks nākamais dialogs, nerisinātie jautājumi. Iekšzemes um, um, ūdens ceļu um, laivu dzinēji tiks apspriesti. Tāpat emisijas no uh, iekārtām, kas uh, uh darbos uz ceļiem, atkal tika panākts zināms konsens trešajā dialogā attiecībās pielāgošanas Lisabonas līgumam. Uh, Pēdējās sanāksmēs un turpmākajās diskusijās tika panākt principāla vienošanās par uh, jautājumiem, bet tomēr pēc tam uh, sarunas nonāca strop ceļā, jo netika panākt vienošanās par daudzietiem un īstenošanas aktiem, kas izriet no Lisabonas līguma. Un ar to šis jautājums būs jāizsniedz kādam nākamajam trilogiem. Tiek ierosināts, lai jautājums tiktu sagatavots tehniskajā līmenī un tad tiks skatīts nākamajā sarunā. Es pēc tam kontrolas un aktivitātes, kas tiek veiktas, lai, piemēr, lai nodrošinātu augu un eh, pārtikas tiesību aktu adekvātu īstenošanu, ja sevišķi runa par augu reflektīvo materiālu. Pēdējā trialogā tika apspriesti jautājumi, par ko jau iezīmējās konsensus pirms tam. Tika spriests arī par to, kāda būs darba metoda un uh, darba kalendāra grafiks. Trīs tehniskās sanāksmes, mēs puses tāpat arī apsprieda vairākus tehniskos eh, šī desmit aspektus. Nākamais trialogs par šo jautājumu notiks jau šovakar. So. Nu tā, tik tā par šo darba kārtības punktu. Nu, šķiet, ka tagad man, man jāpiešķir, jādod vārds man pašam, jo nākamais darbkārtības punkts, proti, sestais darbkārtības punkts ir iebildi ja atbilstoši 106. reglamenta punktam. Proti, runa par uh, invazīvo svežzemju sugu sarakstu, šī saraksta grozīšanu. Iespējams, ka atminēsies, ka regula par invazīvajām uh, svežzemju sugām tiks sagatavots viss tagad beigās, to komisija tātad piedāvāja, un, un pirmajā lasījumā 14. gada pavasarī šī regulēja tika pieņemta, tātad padomā un parlaments to pieņemta. Tas bija vēlēšana gads, kā atceraties, un līdz ar to sarunās klājās diezgan smagi, bet tomēr diezgan raiti šis priekšlikums tika apstiprināts. Bet priekšlikumā netika iekļauts būtisks elements, proti attiecīgos sugu sarakstu, kas sagādā galvassāpes saviem slimniem, un, protams, eh, sarunas bez šī saraksta vedās vēl smagāk. Sarunu gaitā mēs mēģinām izvairīties no šī jautājuma, bet, nu, tagad eh, tas ir jārisina. Gan dalībvalsts, gan komisija atteicās pieņemt to, ka dēļģētā akta palīdzība tiek apstiprināts invazīvo sugu saraksts, savienības tātad eh, līmeņa invazīvo problemātisko sugu sarakstu, un tika panākta vienošanās tikai pēc tam, kad. Uh, trialogā puses vienojās par to, ka deleģētie tiesību akti un riska izvērtējums attiecībā uz šo sugu iekļaušanu sarakstā tiks eh, pieņemts eh, tātad eh, pirms šī saraksta izstrādes. Nocīmēs, nu, tā nenotika, nu, tagad mēs paužam iebildi attiecībā uz to, ka tiek pieņemts šis saraksts, iemesli ja diezgan komplicēti ir aprakstīti mūsu iebildes pamatojumu rakstā. Nu, run, par daudz ko varētu runāt, bet nu, divi jautājumi ir tādi principiālākie. Pirmkārt, daudzieto aktu un riska izvērtējumu uh, pielāgošana kā tāda, pēc principa nokārt, iespējamais iznākums, kas izvietētu no komisijas uh, piedāvājuma pēc uh, leģislatīviem procesiem, kas uh, nu, netiek ievērot tā kā sākotnēji plānots, par daudzietiem aktiem un riska izvērtēšanu. Komisija izsūtījusi vides eh, komentēju pēc tam, kad mēs iesniedzam savu iebildu tā saukto informatīvo materiālu, informatīvo ziņojumu, kur ir konstatēts, un es teicēju, lai ņemt vērā jaunākos zinātniskos atklājumus regulā, ir paredzēts, ka komisija tiks pilnvarot pieņemt aģēto tiesību aktu atbilstoši piektiem pāntiem trešiem punktam, lai konkretizētu tos pierādījumus, kas pieņemam, lai izvērtētu to, konkrētā vide var um, sastādīt risku, vidē var izplatīties un, un komisija vai jāsniedz arī pamatojums tiem elementiem, kas jāņem vērā, lai veiktu riska izvērtējumu. Citādi beigas. Un nu, tā viņš šķiet, ka tais atcerības 5. pāns 3. punktam regulā. Ja kaut kas brīvprātīgs, tāds papildus iespēja, kurā tiek konkretizēti tikai daži elementi, Un es atkal citēju no komisijas sākotnējā ziņojuma elementus, kurus uh, var atrisināt un ņemt vērā kādā vēlākā stadijā, kā beigas. Bet, nu, reāli, dādētais akts par riska izvērtēm atbilstoši 5. pānta 3. punktam ir būtisks, lai gūtu korektu, transparentu un, uh, un uh, salīdzinām riska izvērtējumu no dalību valstīm, kas ir nepieciešams tam, lai iekļaut sarakstā attiecīgās vai invazīvās sugas, kuras atbilst visiem pieciem kritērijiem, kas izklāstīts 4. pānta 2. punktā savukārt. Tā mēģis, un teiks atkal citēju pašu regulu. Regulas pantu, kuru komisija tik diplomātiski savā informatīvā materiālā izlaidusi, vai nav pieminējusi. Nu, tātad citāds. Jāsniedz detalizēts uh, apraksts attiecībā uz to, kā 8. līdz uh, A līdz H punkts pirmajā punktā šajā pantā, proti 5. pantā tiek, tiek piemērot. Un uh, tad to detalizētajā sarakstā tiek sekretarī metodoloģija, kas tiks piemērot riska izvērtējumam, ņemot vērā. Uh, atbilstošos dalībvalsts un starptautiskos standarts un eh, nepieciešami noteikti prioritātes attiecībā uz invazīviem sugām, kurām potenciāls eh, izraisīt eh, būtisku risku biodiversitāti, bioloģiskai daudzveidībai un tā tālāk un tā joprojām punkts. Ņemot vērā šo apstākļu, sarunu vedošās puses vienojās par to, kā tiks pieņemts tātais tiesība akts sūgu noteikšanai, apriekš noteikumu, ka tātais tiesība akts ir priekšnoteikums eh, īstenošanas aktam, ar kur palīdzību tiek noteikts saraksts. Mums tiešām ir neticami un nepieņemami, ka komisija, te sakot citēji, uzstāja, ka regulā nav paredzēts un noteikts, šeit beidz citāt, jo no 5. panta 3. punkta, ko es jau citēju, skaidrs ir, ka šāda nepieciešamība pastāv. Un ir skaidrs, ka izmantojot piecus procesus, pro, procesus būs pieci rezultāti. Komisijas pamatojums uh, balstās uz vecu sarakstu, vecu risku izvērtējumu, un uh, politiskais uh, spiediens te, te bija lielāks nekā izmaksas, ar kurām būs jāskatās dalību valstīm. Tāpēc komisija ir izvēlējusies šos piektā pāntā elementus, uh, kas nav īsta konsekventi. Rezultāts tiešām bēdīgs. Un, uh, Esmu runājis ar ekspertiem, kas piedalījās šīs sarakstu sastādīšanā, un pat, pat viņi nav pārliecināti, ka uh, visi riski ņemt vērā sastādot šo sarakstu. Tas, protams, ir saraksts projekts, bet šajā uh, projektā nav iekļauts neviena no sauzemju uh, sugām, kur ir apmēram 100, 100 uh, vairāk kā 100 šādu sugu pastāv Eiropā, tās nav ņemts vērā. Abas 14 regulas uh, preambulas uh, punktiem ir būtiski izlaidumi. American Mink, viena no šīm sugām, kas ir viena no ļaunākajām milzīgajām sugām Eiropā, nav iekļauts sarakstā. Nasvani un Nasvā ir minēti šajā sarakstā, kas mitrinās tikai Balēju salās. Tāpat arī kādas nezāles, kas knapi figurēs Eiropas saimnībā iekļauts šajā riskantajā sarakstā. Rekauts pat, eh, rekauts pat kāds cits pasūga, kas eh, sastāv lielāku risku Eiropas saimnības ekosistēmām nav iekļauts. Tāpat eh, lesihitona eh, un, un dažas citas sugas ir iekļautas pēc viena no bīstamākajām sugām, kas ir izplatās visātrāk, un atlīd nav iekļauta nevienā paveidā. Ūdens hiacente ir iekļauts sarakstā, bet ambrozija, kas ir ļoti riskanta suga, nav iekļauta. Sasnauski un persekumi ir iekļautas, eh, bet citas sugas, kas ir daudz riskantāks un daudz invasīvāks arī slēgts, ņem, ņemot vērā riska izvērtējumu. Ja pirmajām divām slogām riska izvērtējums eh, ja, ir eh, apšaubāms. Ja sarāk vēlāk var aktualizēt, tad varbūt tā nav liela problēma, bet uh, tomēr. Teikšu atklāt, ka esmu strādājis invasīvajām uh, 600 sugām te jau 20 gadus, un uh, Un uh, man pieredze liecina viennozīmīgi par vienu lietu. Lai vairotu uz, publikas uzticēšanos, um, respektīvi bez šīs uzticēšanās mēs nevaram uh, sekmīgi cīnīties pret invazīvajām sugām. Ja publika neuzticās, sabiedrība neuzticās ar kādu šādu lukšādu priekšlikumu, tad mēs uh, gadiem ilgi strādāsim, lai nodrošinātu sabiedrības sadarbību un viņu uzticēšanos. Ja tik pieņem šis komisijas priekšlikums, tad mēs nespēsim paskaidrot Eiropas eh, tautai un cilvēkiem, kādēļ eh, Eiropas eh, Savienība cīnās tikai pret akvatiskajām sugām un neko nedara pret visu riskantākajiem svežzemju organismiem un sugām, kas sasāda lielāko risku. Komisija saka, ka nebija gan laiku, un ka pieņemsim daudz ietos tiesību aktus un būs jau labi. Pretējā gadījumā mēs nesasniegsim Eiropas Savienības 2020 daudzkās atveidības mērķus. Bet komisija pati nāca klajā ar šīs, šīs egos priekšlikuma te divu gadu aizkavēšanos, un komisija pati piedāvā mums tādu sarakstu, kas mums izmaksās ne tikai vairākus mēnešus, bet gadus. Gadiem ilgi mēs strādāsim, kā atgūt Eiropas sabiedrības uzticēšanos. Komisija lūdzu, es aicinu jūs. Uh, atgriezties pie šī priekšlikuma, sagatavot nepieciešamos priekšnoteikumus riska izvērtējumam. Un paskatot dalību valstīm e, priekšnoteikumus, ka, ka galu galā arī pēcdarbības cena var būt augsta, ne tikai konkrēta pasākuma cena, un nāciet klajā ar labāku priekšlikumu. Tāds mans priekšlikums komisijai. For... Nu, tagad tāds partijas vārdā. Neredz, ko tad mūsu kolēģi, kas pārstāv tautas pasī. Nu, labi. Ah, yes. Yes, Chair, can I make a point of... Ja priekšstādā pēc reglamentās iesaistīties, vai tā tiešām laba doma aicināt komisiju reaģēt vispirms uh, uz šo situāciju, jo nu, tad viss tikai atkārtosies. Varbūt sākumā Ne, varbūt tiešām labāk ir ieklausīties komisijas sacītajā. Un tad mēs varētu paust savus komentārus. Pēdējā gadījumā es atkārtosim to, ko jūs jau sacījāt. Priekšsēdētājs. Ja neviens nelūdz vārdu, un tā arī izskatās, ka šobrīd ir, vai tomēr? Nu, tiešām, ja neviens no kolēģiem deputātiem nevēlas izteikties, tad dosim arī tiešām komisijai vārdu. Lūdzu, komisija, neiebilstiet, lūdzu, pats jums. Ja? Nu, lūdzu. Paldies priekšstādētājiem, godātie deputāti. Pirmkārt, paldies jums par iespēju apmeklēt jūs un paskaidrot jums eh, procesu, kāds ir um, spēkā, lai sagatavotu šo pirmo Eiropas līmeņa problemātisko sugu sarakstu. Un um, vēlreiz vēlos uzsvērt un atkārtot, ka komisija ir pilna apņēmības uh, pilnvērtīgi realizēt regulu 1143 no 2016. gada, kuras turpmāk dēvējuši par invazīvo svešiem sogu regulu. Bioloģiskās atsvērtības stratēģijas vidusposma pārskatā mēs uzsvērām, ka šīs eh, tiesība akts ir fundamentāls tiesība akts, kas sekmēs mūsu kopējā mērķa sasniegšanu, lai novērstu bioloģiskās atsvērtības mazināšanas Eiropas saimnībā līdz 20 gadiem. Tas ir būtisks. Eh, tad, tad pirmais solis ir eh, šī saraksta apstiprināšana. Un daudz profesoriskās reakcijas no pārdomas, no reģionu komitejas, no parlamenta, uz mūsu vidusposmu pārskatu. Daudzos šajos pārskatos ir, ir aicinājums darīt visu iespējamo, lai eh, ātri varētu apstiprināt šo pirmo sarakstu. Tādējādi tiks aktivizēt vairāki svarīgi regulas elementi, kas ir nepieciešami, lai dalība valsts izstrādātu adekvātus instrumentus, ar kur palīdzību tad tās var uh, ieviest uh, svarīgākos regulas elementus. Nu, piemēram, ierobežošanas pasākumi, agrīnās izkošanas pasākumi, tirdzniecības aizliegumi, tātad pasākumi un tā tālāk. Nu, es uh, neatkārtošu visus uh, elementus, kas iekļaut komisijas pārskatā. Bet, nu, dažus um, ehm, pieminēšu gan, jo siem atsaucās priekšsādētājs. Nu, piemēram, regulas pieņemšanas kārtā trialogā. Un, faktiski, priekšlikums dod sniegt pilnvaras komisijai apstiprināt eh, daļo tiesību aktu, kas precizē turpmākas kritērijas, un šāds priekšlikums figurēja sākotnējā komisijas priekšlikumā. Tā kā nav tā, ka šī ideja izkristalizējās tikai trialogu gaitā, Nē, tā figurē arī komisijas sākotnējā priekšlikumā. Un komisija turpina uzskatīt, ka ir svarīgi, lai tā piemestu šādas pilnvaras, un um, mēs esam arī gatavi izstrādāt un pieņemt šādu delģētu tiesību aktu. Tad mēs vēlamies pirmkārt iepazīties ar procesu, kā tad uh, pirmais saraksts, uh, kāda pieredze viņa apstiprināšanā un kāda elementi ceturtā pānta trešajā punktā būtu jākonkretizē, jāpieslīpē, jo Tie ir diezgan skaidri, bet mēs tam iekuši pētījumu, kurā esam identificējuši to, nu, kas tad, eh, kādas ir tur, problēmas, ko īsti šie elementi nozīmē, esam apsprieduši šo, šo um, informāciju arī attiecīgo komiteju, kas atbild par šiem jautājumiem. Tā, tāpēc ir netiekrīt, ka komisija ir izstrādājusi šo sarakstu, sakot, politiskam spiedienam. Nebūtu nemēs un diezgan skrupulozi sekojuši visiem kritērijiem, kas figurē pašā regulā lai noteikti, kuras sugas tad jāiekļauj sarakstā un kuras var atstāt ārpus šī saraksta. Un viens no svarīgākajiem kritērijiem ir tāds, ka ir veikts riska izvērtējums, kurš atbilst 4. pānta 3. punktā minētiem kritērijiem. Un tādā ir vairākas eh, sugas, kuras pieminēja cienījums priekšsēdēs, nu, piemēram, American Mink vai Raccoon Dog. Un par šiem sugām netiek veikts riska izvērtējums kas atbilst šiem kritērijiem. Un, un uh, mēs zinām, ka dalība valstis uh, turpina strādāt pie tā, lai turpinātu pilnveidot riska izvērtējumu. Un tik līdz kā tiks, uh, beig, tiks beigts riska izvērtējums pēc attiecīgiem kritērijiem šīm sugām, un komisija bezbraucināšanās šīs sugas ir iekļauts sarakstā. Un tādēļ, nu, teicīgi šo sarakstu iesniegts atbildīgai komitejai. Nu, ir tāpat dažas uh, ārkārtīgi invazīvas augu sugas, kas iekļautas sarakstā, jo attiecībās tām ir veikts risks izvērtējums, kad ar šiem kritērijiem minēšu, piemēram, ūdens iecīntēm, kas uh, Guadianas upē nodara liels postījumus, un tāpēc būtu svarīgi nekavēties ar pirmā sarakstu pieņemšanu attiecībā šo sugu, lai dalībvalsts varētu arī nekavēties pieņemt un veikt attiecīgos pasākumus, kas nepieciešami, lai ierobežot šīs ārkārtīgi invazīvās sugas turpmāk izplatīšanas. Tāpat ir daudz citas sugas sarakstā, kas ir eh, ārkārtīgi invazīvas un, un eh, sastāda lielu risku bioloģiskai daudzveidībai Eiropas Savienībā. Un tādēļ mēs uzskatījām, ka ir, nu, būtu, nebūtu, respektīvi, prātīgi sākumā izvērst to galu diskusiju, garu diskusiju par turpmāku kritēriju precizēšanu, šī kritērija ir tā patiskā regulā, bet prātīgāk būtu prioritizēt mūsu darbu iekļaut sarakstā tās un sugas, par kurām ir veikts riska izvērtējums, un tās iekļaut pirmajā sarakstā un ātri un raiti apstiprināt šo pirmo sarakstu. Bet mēs esam apņēmības pilni turpināt aktualizēt šo sarakstu nākamgad. Kāda attiecībā uz kādu no sugām, ko cienījums priekšsēdētājs pieminēja, būs uh, veikts riska izvērtējums, atbilst uh, mūsu noteiktiem kritērijiem. Un mēs tāpat arī uzskatām, ka ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu priekšlikums teiktu, tomēr pieņems maksimāli ātri. Vēl kāds komentārs, eh, kas izskanēja rezolūcijas projektā, ir tāds, ka trūkst eh, parlamentam un arī sabiedrībai informācijas par, par attiecīgo procesu, kā te nu šis laiks pieņem un tā. Nu, bet vēlos uzsvērt, ka komitejas sanāksmu protokoli, visu pētījumu, ko komisija veikusi, visu attiecīgo informāciju, ir iekļauta komitoloģijas reģistrā un ir pieejama attiecīgi komisijas tīmekļa vietnē. pašas komitejas reģistrā rīcēm. Tā kā mēs uzskatām, ka esam sagatavojuši visu nepieciešamo informāciju, ka tā ir pieejama publikai, sabiedrībai, un angliši esam gatavi atbildēt uz papildus jautājumiem, ja kādi tādi rodas. Un um, turpināsim arī līdzīgā vīzē rīkoties. Rēģēsim uz jūsu jautājumiem, jums tāda būs. Nu, priekšstādā varbūt šobrīd man ir pietiks ar maniem komentāriem, vēlos vien uh, rezumēt, ka komisija skropulozi sekojas regulas uh, regulā noteiktiem mehānismam. Un uzsvēršu, ka regula nenosaka to, kā dēļietais tiesību akts, kurā noteikti vēl papildus riska elementi ir priekšnoteikums tam, lai apstiprinātu vienu šo sarakstu. Esam arī apsprieduši jautājumu ar Eiropas komisijas juridisko dienestu, Un komisija noteica eh, termiņš, tātad līdz 2. janvārim ir jāizsniedz un jāapstiprina šis, eh, šis saraksts, bet uh, nav nekāda termiņa tam, lai turpinātu konkrētizēt daļietajā tiesību aktā papildus elementus riska izsvērtēm, tāpēc nebūtu īsti korekts atsiekt. Tas ir priekšnoteikums tam, lai pieņemtu daļietajā tiesību aktu, kurā tiek konkrētizēt šie kritēja elementi, pirms tiek pieņemts pirmais saraksts. Līdz ar to uzskatām, ka būtu prātīgāk turpmāk precizēt šos eh, elementus un kritērijus tad, kad mums būtu pietiekama pieredze darbā pirmo sarakstu, kurām es te uzsveru vēlreiz, ir iekļautas eh, sugas, eh, par kurām ir veicies izvērtējums atbilstoši regulas 4. pantu 3. punktam. Paldies! Paldies! Nu, ko tad? Tagad vārds sēmiem kolēģiem, deputātiem un kurš tad pieteiksies? Siona pirmā. Cijons, lūdzu. Jā, paldies. Nu, neesmu gan Cijons, var, varbūt tikai, tikai šodien tādā smieties citā lomā, varbūt, ka tas tā, nu, pa gabalu nav manāms, bet, nu, lemkā. Bet man te ir sagatavota runiņa, nu, bet varbūt pie tās nepieturēšos, jo vairums no jums jau zina, ka šī svarīga um, lieta, tās nav sliktas kāds, bet uh, arī pēc tam, kad uzklausīja komisiju, man jāsaka, ka Nu, man joprojām ir zināmas bažas tomēr par um, to, vai. Vai tiešām riska izvērtējums uh, ir adekvāti izstrādāts un veikts, es sevišķi, ja paskatos uz rezultātiem. Jā, es ieklausos komisijas sacītajā, es lieku to aiz ausis, bet uh, komisijas, ka, ka ir daudz tādas ogu padefijos, kurām nav veikts šis jaunais standardizētais riska izvērtējums, lai valsts vēl to nav veikuši un pieņemsim, bet ir joprojām daudz tādu dzīvnieku, piemēram, invazīvo sugu, attiecībā uz kurām ir grūti saprast, kāpēc tās ir iekļautas sarakstā, un vismaz dažas sugas, par kurām mēs nesaprotam, ko, tā, ko tās dara šai sarakstā, kādai tās ir iekļautas. Un man ir tiešām ļoti daudz uh, piemēru šeit uh, manā dokumentā, bet izmantošu tikai savu pieredzi nedaudz varbūt riskanti, ja es, at, ja es atkāpjos no runas un tagad atsaucos savu pieredzi, bet, nu, piemēram. Ūdens dzīvnieki, par kuriem esam spēduši un debatējuši zviedri ilgāk laiku, nu, piemēram, Amerikas Amārs, kurš eh, sastāda lielu risku vērtējiem Amāriem, Zviedrijiem. Un tas vispār neatrādās sarakstā. Tāpat uh, klusā, klusā okeāna austeru, kas izplatās un sāk apdraudēt arī Zviedrijā, tagad mums vietējās austeris, nu, dīvaini. Tāpat tā sakot Čāna Gobī, kas ir uh, zivs uh, sunga, kas arī sastāv lielu risku vietējiem sugām. Nu, Zviedrijā tās ir augstākās prioritātes, un, un uh, par tām visi runā un spriež, un, un, un uh, uh politiķi to skat par, par uh, tādām uh, apkarojumām sugām. Un tāpat laikā um, Atsevišķi citas sugas, kas uh, tiek audzētas Zviedrijā, ir iekļauts šajā sarakstā, un es to nesaprotu, komisija man uzsver, ka, nu, nav jāuztverās, jā, jāuztraucās, eh, kādas sugas ir iekļautas eh, sarakstā, tas nozīmē, ka, ka, ka tās nevajadzētu palaist brīvā dabā un kaut kā tā, jūs par turpinātu audzēt, bet, nu, labi, pieņemsim, bet ka, kas tad ir iekļauts sarakstā, un vai vispār tad ir svarīgi kaut kādas sugas iekļauts sarakstā, ja tas neko nenozīmē? Nu, lūk, no, šis eh, saraksts man sagādā viens vienīgs galvastāps. Es zinu, ka man vēlētāji arī to nesapratīs, viņu bažas eh, te vispār nav atspoguļotas, un vienīgā reakcija, ko cilvēki saka par šo sarakstu, ir, ka viņi saka, nu, paklausieties, nu, tās sūks, kas iekļauts sarakstā, taču galīgi garām. Un savukārt tās sūks, kuras vajadzētu iekļaut, te nav iekļauts, kā es sacīju, tur, piemēram, šis te eh, austeris un, un uh, eksotiskie omāri, tā teikt, nu, nav viņi tur. Nemēģināšu izvērtēt, vai esam saņēmuši adekvātu informāciju vai nē, bet es tiešām nesaskatu nekādu loģiku šajā sarakstā. Process ir, ir eh, atbalstāms un ir svarīgs un tā, bet, bet rezultāts ir apšaubāms. Tā kā tāds patīs vārdā var sacīt, ka nebūtu neesam pārliecināti viss kārtībā. Nav Gerber. Paldies. Un tagad Gerbrandīkungs. Paldies. Kur lai sāku? Sāksim ar vidēja termiņa biodāzveidības stratēģijas pārskatu. Nu, tas bija tāds samērā drūms pārskats, bet salvas tariņš tur arī bija, proti invazīvo svežzemju sugu apkarošana, kāpēc tur ir šī zaļā gaisma konstatējama. Uh, Nu, ne jau tāpēc, ka esam ļoti efektīvi apkarošanā, nu, tāpēc, ka uz papīra vismaz viss ir savā vietā. Viss notiek saulaicīgi, gaidām nākamo fāzi, lai pabeigtu darbu reālaikā, praksē. Un uh, man šķiet, ka tieši ar to komisija šobrīd nodarbojas. Mēs esam mandātu piešķēruši komisijai Mēs noteicam diezgan stingrus termiņus, 2. janvāris, praktiski pēc mēneša, lai sagatavotu eh, pirmo invazīvo svežzemju sugu sarakstu, ar ko cīnīsies Eiropas līmenī. Vai šis saraksts ir ideāls? Nē, nebūt nē. Viens piemērs Nīderlandē. Mums ir milzīga problēma ar um, žurkas paveidu. Un uh, šo žurku jau kādu laiku aktīvi apkarojam. Ne jau tāpēc, ka uh, šī ir ļoti slikta žurka, tāpēc, ka tā grauj mūsu dambjus un uh, klimatu tikšanās Parīzē. Uh, Uh, nu, mēs runājam par samazinājumu un arī par pielāgošanos. Un tur uh, šis žurkas paveids spēlē svarīgu lomu, neļaujot mums uh, pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei, kā saka, traucē mūsu dambjus. Un man interesē, kāpēc šī, šis žurkas paveids nav te iekļauts. Mm, bet tas nenozīmē, ka es esmu pret sārakstu kā tādu Par to gan neesmu pārliecināts. Esmu pārliecināts, ka komisija savu darbu dara labi. Un mēs lūdzam viņu sagatavot pirmo sarakstu pirms 2016. Uh, gada 2. janvāra. Saraksts nav ideāls, kā es teicu, mm, bet uz to komisija norādīja. Un tur ir pietiek, kam ir daudz instrumentu, lai pielāgotu riska faktorus nākamo gadu laikā. Un esmu pārliecināts, ka komisija to arī darīs. Viena lieta, uz ko norādīja kolēģi, kas iesniedza iebildums, ka tad drīzāk politiski kriteriji nevis zinātnē dominē. Es neesmu zinātnieks šajā lauciņā. Līdz ar to man jāizmanto citu uh, izteicienu šeit, um, bet ja mēs diskutējam par šādu uzzinātni bazētu sārakstu šeit palātā, tad pēc definīcijas mēs iekļaujam arī politiskus kritērijus. Un kolēģis Fjora teica, ka uh, viņš runāja uh, ne tikai pamatoties uz kolēģis eh, iedoto eh, dokumentu, tad eh, arī pamatoties uz savas pieredzes. Un, un vai tas arī nav savā ziņā politiskāk kritērijs, mm, vairāk nekā zinātnisks. Tā kā, mm, kāpēc mums par notiek šī diskusija, man interesē, vai nevajadzētu vairāk uzticēties komisijai. Mani izbrīna nedaudz arī šī koalīcija pret uh, sāraksta projektu, daži gribētu lielāku sārakstu, citi uh, šaurāku, mazāku tas ir. Citi uzskata, ka komisija te nav tik labi pastrādājusi, bet eh, tā nav mana vieta par to spriest. Es domāju, ka komisijai vajadzētu tomēr um, uzticēties vairāk. Komisija apgalvo, ka šis ir tikai sagatavošanas posms un eh, šis saraksts ir pirmais solis. Uh, milzīgajā cīņā pret invazīvajām svežzemes sugām. Un, um, ja tas tā ir, tad es aicinu uh, manu grupu balsot pret iebildumiem, un ja mēs uh, nopietni iztramies pret vidē termiņa pārskatu un pret uh, bio daudzveidību un draudiem bio daudzveidībai, tad nevajadzētu bloķēt invazīvo sugu apkarošanas procesu, bet labāk um, uzturēsim spiedienu komisijai, lai tā turpinām labu darbu pie šī saraksta. Paldies! Un Suzanna lūdzu. Jā, paldies. Es domāju, ka šis darbs ir eh, ļoti ambicios un uh, ar to ir saistītas daudzas problēmas. Kolēģi pieminēja problēmas saistītas ar sarakstu. Pamat iebildums e, ir dažādu kritēriju izmantošana, kā rezultātā e, darba rezultāts savā tekstūrā nav homogēns. Pagaidām tiešām šis rezultāts nav ideāls, trīs problēmas Eh, uzreiz var atzīmēt eh, pirmais jautājums, eh, kad sugu apzīmē par invazīvo un kad pret to ir jāvēršas. Te, protams, rodas arī izmaksas komisijā. Par to jau runājām. Kādas izmaksas rodas neko nedarot, bet dalībvalstis nav iesniegušas informāciju, līdz ar to grūti izvērtēt, kādas tad būtu šīs izmaksas. Mums vajadzētu noteikt eh, minimālo kritēriju, proti eh, neļaut izplatīties jaunām invazīvajām sugām, nevis apkarot tās eh, sugas, kas it kā, jau, it kā arī ir invazīvas, bet kas jau ilgu laiku uh, dzīvo mūsu klimatā un ir pielāgojušies vairāk vai mazāk mūsu apstākļiem. Un treškārt, uh, mums būtu nepieciešami homogēni kritēriji sāraksta sagatavošanai, kas pagadam nav konstatējums. Līdz ar to šobrīd es eh, neesmu apmierināta ar sarakstu un eh, neuzskatu, ka sasniegsim mērķus, ja tā arī iesim uz priekšu un pieņemsim šo sarakstu. No otras puses, protams, jābūt pirmajam solim, tam jāseko otrajam, trešajam un tā tālāk. Un eh, dalībvalstīm jāiesniedz informāciju par izmaksām pilnīgi noteikti. Paldies! Džūlija. Paldies! Nu, šis, kā šīs eh, tas augtās koalīcijas dalībniece man jāizteicas arī. Atvainojiet, es biju par vēlu atnākus, nedzirdēju, ko komisija teica. Uh, Es varbūt pie tā atgriezīšos vēlāk, kad gūšu par to informāciju, bet um, mm, izsakot iebildumus, nu, neviens to nedara vieglu sirdī. Īpaši jau es to nedaru, un es pie šī ziņojuma esmu bijusi ēnu referente arī pēdējā sasaukumā. Un uh, ēnu referenti uh, daudz uh, runā par šo problēmu cenšas gūt pārskatu un sevi informē. Domā ne tikai par savu dalību valsti, bet arī par pārējām dalību valstīm. Un to darot, to izdarot, man bija tāda konkrēta ideja par to, ko es vēlētos redzēt šajā sarakstā. Un uh, sev par lielu šoku, runājot par konkrētiem augiem, par kuriem daudz tika runāts un uh, kur mēs jau teicām, nu, tie noteikti tiks iekļauti sarakstā. Uh, nē, tie nav sarakstā nekur redzami. Tehniski es saprotu, ka tas ir saistīts ar riska novērtējumu, šiem instrumentiem, to, ko dalība valstis dara, bet, ja rezultātā mums ir saraksts, uh, kas nav apmierinošs, tad uh, mums par to jārunā tagad. Jāveic izmaiņas. Es piekrītu kolēģim Garbranikam, viņš saka, jāturpina izdarīt spiediens, lai saraksts kļūtu labāks, bet man šķiet, ka spiediena iz, izdarīšana ir uh, iebildumu izteikšana pret sarakstu, jo tas ļautu dalībvalstiem arī aizdomāties, uh, varbūt darīt vairāk nekā līdz šim, Nu, mēs nevēlamies tagad eh, neskarties klāt eh, tām sugām, kas izmaksās visvairāk, ko apkarošana izmaksās visvairāk, bet eh, mm, tieši otrādi darīt to, jo tas nozīmē efektīvāku procedūru. Tad mums vajadzētu vairāk pievērsties reālo problēmu apkarošanai un uh, kaut ko arī darīt, lai lietas labotu. Paldies, eh, šķiet, ka neviens cits nevēlas runāt. Mm, tad varbūt es vēlreiz došu vārdu komisijai tādam noslēguma komentāram, apvisam īsi, ja jūs vēlaties. Paldies priekšsēdētājiem. Mm, bija skaidrs. Un visi piekrīt, ka saraksts vēl nav ideāls, nav pabeigts un nav Eh, tas labākais. Mm, daži kolēģi uzskata, ka ir par daudz sugu iekļautas, citi, ka nav pietiekami daudz. Un tāpēc mums eh, jāsaprot eh, tiešām, vai šis saraksts atbilst regulas kritērijiem. Amerikāņu omārs, kas tika pieminēts. Es zinu, ka par to tiek gatavots riska novērtējums tas tiks finalizēts, un pagadam šī suga nav sarakstā tāpēc. Par e, šiem vēžveidīgiem riska e, novērtējums vēl nav pabeigts, te tika izteikti arī ekonomiski argumenti pret šīs sugas iekļaušanu. Diskusija turpinās, un mēs īstenībā aizstāvam šīs sugas iekļaušanu, jo nevēlamies, e, lai tā izplatītos vēl. Uh, Skandināvijā ir eh, daži, dažas ūdens tilpas, kur eh, šie vežvidīgi nav vēl izplatījušies, un eh, te dažām valstīm ir rīcības plāns, ko darīt, lai to nepieļautu. Tad mums jāpārliecinās, ka komerciāla izmantošanai turpinoties suga neizplatās tālāk. Tas ļaus uh, efektīvi ierobežot uh, to. Citādi mm, tā varētu izplatīties ne tikai Skandināvijā, bet arī ārpus Skandināvijas, teiksim, arī līdz pat īrijas krastiem, kur um, mm, tā arī varētu apdraudēt vietējo uh, faunu. Nu, tā tas tiek darīts. Mums, es atkārtošu, nepieciešami vienoti kritēriji un darbs pie saraksta vēl turpinās, un uh, turpināsies uh, tik ilgi, kamēr būsim pārliecināti, ka viss atbilst regulas um, garam. Paldies, man prieks dzirdēt, ka komisija cīnās arī par termiņu ievērošanu, un es domāju, ka nākamreiz tiekoties ar komisāru kungu, es viņam pajautāšu par termiņiem, arī uh, citiem dokumentiem, kas te gatavoti. Jā, delģētie akti te būtu vajadzīgi. Kā es pieminēju ievadvārtā, tad e, šī diskusija nebūtu vajadzīga. Pagadām pie riska novērtējuma mums nav delģēta akta. Tāpēc tā arī notiek. Un tagad mani neinteresē tik ļoti, vai šis saraksts būs e, plašāks vai šaurāks. Galvenais e, tam jābūt relevantam. Daži saka, ka nevajag mm, cīnieties par to, lai saraksts būtu perfekts, eh, ar labu sarakstu pietiek. Bet uh, pagaidām tas uh, vēl nav labs, un slikts saraksts uh, nozīmēs sliktus rezultātus. Un uh, mūsu pilsoņu neusticēšanos, jo mēs nevarēsim viņam izskaidrot, kāpēc saraksts izskatās tā, kā tas izskatās. Es uzskatu, ka, lai labāk mums saraksts ir nedaudz vēlāk, bet lai tas būtu labs saraksts. Tik tālu no manas puses. Balsosim šo pēcpusdienu pulksten četros. Un, ja pieņems to, tad plenārsēdē 2. Uh, decembra plenārsēdē. Mm, par to tiks balsots plašākā lokā. Uh, otrs jautājums starp kārtībā atkal iebildums pret uh, atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas izmantošana MK603 TT25 paveic. Un došu vārdu iebildumu iesniedzējumu vārds tās lūdzu pirmais. Paldies! Es uh, sadarbojos ar Gijomu Balonu, Linu Bolenu un uh, Lionu Eiviju, gatavojot uh, šo rezolūciju, rezolūcijas projektu par īstenošanas um, lēmumu, kas ir komisijai šajā jomā. Mēs zinām, ka šis eh, GMO ir ja to apstiprinam, tad uh, eh, glifosfāti varētu plašāk tikt izmantot lauksamniecībām. Un mēs papētījām starptautiskās vēža organizācijas datus, un tie saka, ļoti iespējams, ka šis uh, ģēmo paveids ir arī karcinogēns. Nu, bet tehniskas lietas mums te nav jāskatā. Mums jāuzklausa politiski argumenti, kas ir arī vairāk Mm, kas ir arī svarīgākie. Un Junkers um, 15. gada jūlijā teica, ka komisija nepieņems uh, lēmumus par ģēmo apstiprināšanu, ja dalībvalstu vairākums iebildīs. Un tagad jāplūkojam ģēmo apstiprināšanas procedūras, nu, tad uh, ir pretrunā tam, ko viņš teica, jo vai, padomē veidojas vairākums. Esam izskatījuši priekšlikumu. Likumdošanas priekšlikumu par ģēmo uh, varības un pārtikas importu. Runājām par to komitejā un plenārsēdē plenārsēdē skaidri izskanēja, ka komisijai jāsagatavo jauns priekšlikums, un ja izlasīsim mūsu pašu uh, sagatavoto tekstu, ko plenāra sēdē apstiprināja, tad redzēsim, ka ja notiek jauno GMO Imports, kas tiek arī apstiprināts, mums obligāti jāizsaka iebildums. Mēs eh, tā arī teicām komisijai, un komisijas priekšsēdētājs Junkers eh, teica, ka mums noteikti ir jāuzstāv uz mūsu viedokli šeit un ka komisija mūs atbalstīs. SND goe un um, kolēģi mūs atbalsta. Uh, Un es ceru, ka pulksten četros pēcpusdienā tas tiks apstiprināts. Paldies! Šī ir uh, kopīga diskusija par diviem iebildumiem, uh, par vienu un to pašu jautājumu. Līdz ar to došu vārdu uh, kolēģim, kas arī ir gatavojis iebildumu. Dornānu kundze. Paldies, es atstāju kolēģi, kas ir slimam. Īstenošanās lēmums, ko pieņem komisija, mm, vēlas autorizēt MKS mm, 603-25 mm, ģēmo kukurūzas paveidu mūsu tirgu. Monsanto ir saražojis šo paveidu, izmantojot glifosātus Uh, glifosāts, uh, glifosāti ir um, aktīvā viela herbicīdā Roundup, ko uh, ļoti plaši izmanto visā pasaulē, un ļoti riskanta ir un paliek um, šī herbicīda un glifosātu izmantošana. Starptautiskā vēža asociācija ir pierādījis, ka pastāv saikne starp glifosātiem un adjuvancijām, kas um, ir karcinogēns vielas un ir klasificējusi glifosātus kā iespējamu karcinogēnu. Tas um, nozīmē, uh, ka tas var ietekmēt gan augsnes uh, situāciju, gan dzīvniekus, kas ar to saskaras, gan cilvēkus, kas to gatavo. Um, tas uh, arī EFSAS un Startautiskās veselības organizācijas viedoklī ir bīstama viela. Katru reizi, kad glifosāti parādās tirgu, mm, tas nozīmē, ka tie izplatās lauksamniecībā. Amerikas uh, statistika ir šausminoša, jo praktiski no 476 gramiem uz hektāru mēs pārējam uh, uz uh, uh, 100, 1320 gramiem aptuveni uz hektāru, kas ir palielinājums par 223%. Uh, tad jautājums ir, kurš no tā gūst labumu. Uh, GMO izmantošana juridiski mm, ir problematiska. Uh, par to nav uh, ievākta pietiekami plaša statistika mums trūkst datu, uh, mums, uh, mēs nezinām, uh, kas notiek uh, kontaminācijas gadījumā ar konvencionālām kultūram. Es atgādinu, ka lielākoties mēs visi esam pār šo principu. Un, teiksim, ja runa ir par uh, automobiļu dzinēju, mums uh, uh, izmēši jāmēra mm, reāla laikā, un uh, tā pati procedūra jāpiemēro arī ģēmo. Mm, ja jau Eiropa vēlas uh, labāku ekonomisku izaugsmi, mm, tai vajadzētu nopietni aizdomāties par šo importu un eh, tā sakam, jo uh, kontaminācijas sekas ir nenovēršamas, vienreiz tā notiek. Es citēju šeit amerikāņu administrāciju. Un uh, padomājiet par visiem ķīmiskiem produktiem, pesticīdi, herbicīdi, kas ir uh, super izturīgi, uh, kuru izmantošana noved pie vēl indīgāku mm, vielu mm, radīšanas. Tieši tāpēc eh, šo ģēmo uzskata par eh, karcinogēnu. Eh, palasiet arī mūsu kolēģi Poka sagatavoto tekstu. ASV uh, aprīlī uh, tika atsaukta šī ģēmo paveida izmantošana ar pamatojumu, ka tā izmantošana vairāk nekā paredzēts kaitē pārējiem organismiem un apkārtēji videi. Un katru reizi autorizējot uh, ģēmo uh, kādā valstī, mēs uh, pakļaujam riskam šīs valsts um, lauksaimniecību, un mēs nezinām, neapzināmies īsti mm, šī lēmuma sekas. Aģin, nacionālajām aģentūram un EFSA ir daudz jautājumu par šo ģēmu Mēs gaidām attiecīgu regulu, kas kontrolēs šo vielu izmantošanu. Tā šobrīd tiek gatavota. Un arī EFSA atzīst, ka grūti spriest par šī ģēmo komerciālo izmantošanu, jo pagaidām trūkst dati. Un tagad komisija vēlas autorizēt šo kukurūzu, kas um, satur glifosātus. Es ļoti aicinu komisiju mainīt savu lēmumu un nepieļaut izmantošanai tirku kukurūzas paveidu NK603T25. Un tagad manā sarakstā ir pieci runātāji. Tagad dod vārdu Gījumam Malasam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Par uh, mūsu diskusiju par GMO un to bīstamību kopumā. Runājot, zinu, ka šodien mums ir domstarpības. Grupu līmenī, arī vienas grupas līmenī dažreiz, nu, personīgi, ko es pat domāju. Man ir diezgan stingra pozīcija, bet uh, par to es šodien nerunāšu. Reāla problēma ir politiska problēma. Mēs ar komisiju strīdamies par to, vai ģēmo organismu uh, laist tirgu. Komisija vienreiz tika uzvarēta, proti tās priekšlikums tika atsaukts, tika balsots arī par grozījumu, un tas tika pieņems, un šai grozējumā komisijai lūdza sagatavot jauno priekšlikumu. Komisijai ir likumdošanas pilnvaras un īstenošanas pilnvaras. Komisijai vajadzētu ņemt vērā. Tas, tas ir parlamentam, ir gan likumdošanas, gan īstenošanas pilnvaras, un komisija jāieklausās mūsu pozīcijā. Citādi es nesaprotu, kāpēc parlaments te ir vispār. Līdz ar to komisijai bija jāsagatavo jauns priekšlikums, redefinējot uh, juridisko uh, lēmuma ietvaru. Mēs joprojām gaidām priekšlikumu par um, lēmuma pieņemšanas juridisko ietvaru GMO laišanai tirgu, un to gaidot, es vēlos, lai tik smagi lēmumi kā GMO izmantošana vai neizmantošana vienkārši tiktu atlikti, un tieši tāpēc sociāldemokrāta grupa atbalsta šo iebildumu šodien. Paldies! Paldies! Dodu vārdu Vikundzei. Floor is yours now. Um, tātad avī, kundze. Atvainojos, saka priekšsētājs. Pavisam īsi no manas puses vēlos teikt, ka mēs, kā piecas zvaigžņu kustība, tik tiešām pieturamies pie šī iebilduma. Mūsuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo sevišķi, lai komisijai radītu skaidru signālu, lai garantētu to, ka Eh, šī ir situācija, kurā mēs šodien atrodamies, eh, viss šī nedrošība, mm, ka pastāv šāda ļoti brīva interpretācija mm, DMO mm, atļauju izsniegšanai, tam tiešām ir robežas un tāpēc ir nepieciešams eh, norādīt uz to, kādas varētu būt turpmākās atļaujas, tāpēc, ka tā ir sistēmiska problēma. Un šī problēma ir pēc iespējas ātrāk jāatrisina. Un, nu, Būtiski, eh, lai eh, eh, Eiropas parlamenta vides komiteja šādu veisījumu raida komisijai. Un es arī varu ļoti stingri atbalstīt to, ko pauda kolēģi, kas izsās tieši pirms manis. Paldies! Pilnērkungs, lūdzu! Paldies! Es eh, domāju, eh, ka šīs ir ļoti skumjas eh, diskusijas. Tās jau ir izsnājušās vairākas reizes un izskatās, ka tās nekad nebeigsies. Nu, tāds superpētuma mobilitāts, tāda mašīna, kas nekad nebeidzās, kad mēs runājam par DMO šīm divām māksliniecības kultūrām, kas ir apvienotas. Nu, tātad Nu, tad tika minēts, ka tur eh, it kā nesot augstākie riski. ESA eh, 2003. Eh, gada novembrī sniedza atļauju pirmajai un devītajā gadā savukārt tā teica, ka tur nebija vairāk risku kā ne ģēmo kultūrās. Un eh, tad eh, tā arī apstiprināja otro eh, lauksainiecības kultūru, tad tas kombinācijā 2003. gada atļauju sakot, kā tur nav lielāka bīstamība, kā tajās mm, nu, mm, kultūrās, kur nav ģēmo. Savukārt mm, šī gada jūnijā, kad viņi runā par šo te kultūru apvienojumu, viņi uzskata, ka tā ir droša kā tradicionālās kultūras, un kopumā ir četri novērtējumi. Laikā, kad palīdzēja risinās eh, klimata eh, samits, eh, klausoties debatēs, man ir jādomā par tiem, kuri noliedz klimata pārmaiņas. Mēs esam nolēmuši, kā zinātniekiem ir jāveic novērtējums, bet tad. Pat tad, ja viņi ir konsekventi, viņu vidū valda vienprātība, uh, un viņi to uh, dara 5, 10 gadus, vienmēr ir kāds, e, kas uh, saka, man ir uh, savējie eksperti, kuri nav pārāk daudz, tomēr uh, viņi saka pretējo. Un līdz ar to es uz saviem ekspertiem. Tātad mm, mm, tas ir līdzīgi kā tie, kur noliedzē klimata izmaiņas, un es domāju, ka tas nav veids, kā šai komitē vajadzētu darboties. Mums vajadzētu nolēmt par ekspertiem, viņos ieklausīties, un tad arī sakot viņu ieteikumiem lasot eh, mm, šos te argumentus, un eh, arī eh, dzirdot, ka mums to nevajadzētu skatīties tehniski, bet politiski, es saprotu, kāpēc tas tiek ierosināts, ka tur nav nekādu tehnisku zinātnisku iemeslu, un tāpēc ir jāizmanto vienīgā mm, izēja politiski arguments, tomēr. Uh, Lāsot eh, šo te, eh, tekstu, kurā ir teikts, eh, ka pašreizējā apstiprināšanas sistēma ir mm, mm, neapmierinoša, tāpēc, ka tur tā, nav bijis dalībvalstu vairākums, kas Eh, tātad, eh, eh, apstiprina šos tā, organismu laišanu tirgu. Es domāju, vai tas varētu būt tāds arguments, kuru šī komiteja varētu celt gaismā, jebkurā citā kontekstā. Mēs domājam, ka likumdošana nav pareiza, tāpēc, ka dalībās par to nevar vienoties. Es zinu, ka mums ir bijis, bijis balsojums par komisijas jauno priešakumu. Risinot šo jautājumu, pret to balsoja dažādu iemeslu dēļ. Uh, daudz no mums. Un, eh, tomēr mēs jau kurā gadījumā nobalsojām pret. Tomēr tas, ka mēs izmantojam šādu argumentu, nu, tātad mēs vēlamies apstiprināt eh, pilnīgi eh, visus ģēmo atļaus, tas nav nopietni. Mums ir bijis balsojums par moratoriju, un tas izgāzās. Mēs izvēlējāmies neatbalstīt moratoriju, un tāpēc vajadzētu e, izvēlēties e, jebkuru ja e, iespēju to radīt citā veidā, apturot jebkuru šo tā, izmantošanas veidu. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz zinātni un ja mēs arī ņemam vērā mūsu ekspertu padomus, par kuriem esam nolēmuši šajā tiesību aktā, patiesībā šeit kaut arī dažiem cilvēkiem nepatīk šis tiesība akts, Eh, kādā mēs to skatījām, eh, tad um, te, nekad neviens citu reizi nebija bijuši tik daudz zaļo ministru um, padomē, kad mēs lēmām par šo likumdošanu. Un Es tik tiešām savas grupas vārdā un savā vārdā varu teikt, ka, manuprāt, ir atbildīgi e, tik tiešām e, izveidot šādu moratoriju citā veidā un nevajadzētu ieklausīties e, tad, ekspertu balsīs, šo ekspertu, par kuriem ir lēmums Eiropas Savienība. Tagad Torvalds kungs, jūs, jums vārds. Paldies, priekšstāja kungs. Tā ir tāda e, īsa e, diskusija, tad īsa rezumējuma šai diskusijai varētu būt tāda, tāds, ka tā ir pilnīgs juceklis un mēs visi varam zēst kafijas pauzē. Godens e, kundzes iebildums ir kas tāds, par ko Ziedri teiktu, ka Eh, jūs esat eh, paņēmuši pilnīgi eh, visu, kas, ko zemnieki liek savā grozā uz Ziemassvētkiem. Nu, tur nav nekādu iemeslu, kāpēc tas viss tiek apvienots. Es saprotu šo te kā pamatojumu, tomēr es nesaprotu procedūru. Un attiecībā uz šo te zaļo iebildumu un arī citiem, kas atbalsta šo iebildumu, jāsaka, mēs šai mm, problēmai pieejam tā ļoti moralistiski. Es eh, centos eh, saprast, kāpēc tas tā tiek darīts, un es eh, domāju par Hofmanu un Strūvelu Pēteru. Un Strūvelu Pēteru tur ir cilvēks, Supēns Kaspers, kurš teica, ka viņš ēdīs zupu. Un tā arī viņi saka, ka viņi nēdīs šo te zupu, tāpēc, ka Eh, komisija šajā zupā ir ielikusi nepareizās sastāvdaļas. Un jūs zināt, eh, kas notika pēc piecām dienām? Mm, šis eh, tā zupasēdājs nomira. Tas, ko mēs darām, aktualizējot šo jautājumu mm, katru reizi no jauna, ir tas, ka mēs cenšamies samazināt šīs komitejas ietekmi. Mm, patiesā problēmas būtība ir uh, Um, tas, eh, ko um, Junkar kungs eh, solīja, un tas ir solījums, kuru viņš nav turējis. Es vēlos, eh, tad es centīšos garantēt, ka šīs procedūras noteikumi, kas sasās ar ģēmo, tiek pārskatīti. Komisija nevar pieņemt lēmumu, kad um, vairums dalībvalstu nav to mudinājušas darīt, un tā ir problēmas būtība. Mums uh, ir uh, jālūdz uh, Junker kungam pieturēties pie tā, ko viņš ir teicis nevisā. Mm, Tātad rīkoties kā šiem te zupu vārītājiem, par ko es runāju. Vienkārši sakot, nē, nē, nē, es šo zupu nekādā gadījumā neēdīšu. Paldies! Džulija, jums vārds. Paldies! Es izlasīju pamatojumu šiem iebildumiem, un es tiešām biju pārsteigta tos lasīt, tāpēc, ka uh, Eh, tas ir tāds eh, modelis, eh, mm, ko izmanto visi, ka šajā komitā iebilst pret GMO, un es arī vēlētos Evī kundzi uzslavēt par viņas godīgumu, tādā ziņā, ka viņa godīgi saka, ka viņa ir pret GMO, un tas ir pilnīgi skaidrs. Es saprotu, ka zaļie ir pret GMO, un tas tā ir. Bet ir kāda lieta, ko es nevaru pieņemt, tas, ka te tiek apvienots populisms un antikorporatīvisms no vairāku komitejas locekļu puses, jo sevišķi no S&D grupas, es domāju, ka Britu S&D pārstāvi būtu pārsteigti, ka te ir tāda fronte par GMO. Es domāju, ka daudziem tā ir nacionāls jautājums. Šai komitē tiešām aktualizējas tāda nacionāla jautājuma, un tas ir ļoti žēl. Uh, Eh, ja eh, Francijā eh, ir kādi aktuāli jautājumi sasībā ar ģēmo, tad lūdzu apcināties Francijā, nevis šeit. Un man tas liekas tāds smieklīgi, smieklīgs iebildums, jo mēs iebilstam. Tāpēc, ka šis organisms ir rezistents pret glifosātu, kas ir apstiprināts produkcijā lietošanā Eiropas Savienībā. Nu, patiesībā e, tās e, tiek izmantotas 40% e, kultūra Eiropas Savienībā. Mēs iebilstam pret to, kas būtu pavisam neliela mēroga importi no kaut kurienes. Un ir skaidrs, ka kādiem komitejas locekļiem ir problēma saistībā ar glifosātu, jo tas ir iespējami kancerogēns. Bet ko, par ko gan organizācijām ir atšķirīgs eh, viedoklis, eh, vai, un tātad, vai līdzīgā kārtā mēs eh, rīkosim kādas devats par, par DSO aizliegumu, kuras arī ir kancergēns. Un, manuprāt, tas ir tiešām ļoti uh, uh, nomācoši. Galu uh, galā tuvojas Ziemassvētki. Uh, Eh, bet man šeit ir jāsaka un jāklausās šīs eh, lietas. Eh, mums pastāv sistēma, šī sistēma darbojas. Uh, ir iespējams uh, aizliegt uh, ģēmo izmantošanu lobarībā savās valstīs, uh, ja viņi tā nevēlas. Un kāpēc tad mums no jauna uh, ir atkal jārisina uh, šie jautājumi tādā skolniskā veidā? Kāpēc mums to nevajadzētu darīt? Jā, uh, Jums varbūt savi principi tomēr, eh, mums ir jāzina pareizie procesi. Eh, tas, ko mēs darām, ir visu laikā eh, izšķiešana, un es to neatbalstu. Paldies! Vēl divi cilvēki manā sarakstā. Un tad saraksts slēgsim, ja neviens izsēties nevēlas. Stefan, lūdzu. Paldies! Nu, lemīgā kārtā te ir runa par um, tātad šīm, šo kukurūzu M603, kas pati um, risku nesastāda, bet tomēr tā ģenetiski modificēta tā, ka tā ir rezistenta pret uh, glifosātu. Un nu, no tā tad varētu pieņemt, ka ja reiz uh, mūsu laukos tiek ievest šāda kukurūza, tā attiecīgi zemniekiem, lauksaimniekiem nu, nāksies cīnīties ar lielāku nu, glifosāta mm, apjomu, respektīvi būs nepieciešams vairāk eh, pesticīdu, glifosātu, kas respektīvi nu, vairāk paliks mūsu laukos. Un, nu, protams, nav nekāda līdz ar to šaubu, ka glifosāts eh, ir veselībai kaitīgs. Un, nu, līdz ar to es nevaru saprast, ka lūk šeit, šajā institūcijā mēs nerīkojamies preventīvi, ka mēs vēršamies pret visiem iespējamiem riskiem, kas apdraud cilvēku veselību, ka mēs uh, atbalstam produktus, kas uh, varētu sasniegt zinām risku. Līdz ar to nedrīkst kāds produkts pieļaut iegūmu, pie, līdz ar to piekrīt kolēģiem mums ir pietiekams skaidrs normas, kas to dalību valstīm uh, iespējas uh, aizliegt no nu, ģēmu produktus, un es uh, tāpat to arī raugos, ka nekas mums neliedz uh, tā arī rīkoties šeit pret eh, šādas eh, kultūras ieviešanu nevajadzētu šo jautājumu lieki politizēt. Paldies! Un uh, tagad dod vārdu Zoltanam Balcā, lūdzu. Paldies! Vēlos reaģēt tikai uz vienu šīs diskusijas elementu. Nu, Žāns Klots Junkers arī ir solījis, ka mm, jā, dalību valstīm uh, varam un dalību valsti problēmas ar ģēmo, tad komisija nevajadzētu spiest, eh, tātad eh, komisija no savas puses nedrīkst spiest eh, pieņemt šos produktus. Un viņš nu, to ne tikai norādījis savās runās, bet tas ir pieņemts komisijas darba programmā. Līdz ar to nevajadzētu mums to liek lolot ilūzijas. Arī komisija norādījusi, ka šāds soļus nespērs, proti, ka ģēmo um, aprobācijas un tirgu palaišanas procedūra netiks mainīta. Um, no tā mums vēlētos turpmāk izvairīties. Mēs vēlreiz uzsveru, ka nav šeit runa vien par to, ka Junkers būtu ko solījis, bet arī atbildīgais uh, komisārs no savas puses ir, ir uh, tātad uzsvērts, ka um, šis šāds netiks mainīta. Un vēl viens jautājums Jā, man lieta komisija uzsvērusi, ka tātad, e, ja nav kvalitātā balsu vairākuma, nec pār, nec pret, pret, pret šo jautājumu, tad EFSA autorizācija nav ekskluzīva, tad komisijai tomēr jāveic e, atkārtots izvērtējums, un te ir runa par e, procedūras ārskatāmību, transparenci, un es nezinu, vai ir kāds neatkarīgs institūts vai izpētes iestāde, kas uh, iztekus EFSA varētu sniegt šādu atzinumu. Ja mēs runājam par EFSA, tad mēs uh, zinām, kā piemēram ir bijuši nesen uh, nu, diezgan tādi skaļi mm, tātad, skandāli, teiksim, uh, saistībā ar biotehnoloģiskiem institūtiem un EFSA vadību. Uh, ka tur tātad nav šīs neatkarības, un līdz ar to es nezinu, vai, vai mēs tā varam vienkārši pieņemt šo EFSA visu spēcīgumu. Paldies! Paldies par visiem šiem komentāriem, paldies par um, šīm te um, komisijas um, atbildēm uz um, komisijas jautājumiem, un Rekundze, jums ir tas vārds. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Paldies, priekšstākungs, Paldies, ka sniedzāt vārdu komisijai saistībā ar šo rezolūcijas projektu. Un es vēlētos eh, atgādināt eh, šo te situāciju, mm, kādā mēs atrodamies, kāpēc mēs vispār diskutējam par šo priešlikumu. Eh, ir jautājums par to, vai komisija nav gājusi tālāk par savām pilnvarām. Pastāv procedūra un e, pastāv regulēšais ietvers, e, un tas ir izveidots, e, to ir izveidojusi padome un parlaments, tas ir ļoti ierobežojošs ietvers, kad ir prasība pēc atļaujas, to pārbauda EFSA. Un šajā gadījumā mums ir viens vai divi pasākumi, Eh, kas eh, tiek saistīti ar eh, šo te ģēmo, un te tiek iesniegta, izsniegta atļauja, un tā nav jauna kombinācija. Tas nav nekas nezināms. Mēs zinām, par kādām vielām mēs runājam, uz ko balstījās šī atļaujas atjaunošana. Un e, šis e, kukurūzas veids ir tikpat e, drošs, kā jebkurš cits atrastās kukurūzas veids. Ir vairākas dalībvalstis, kuras ir komentējušas par procedūru. Ir bijuši komentāri no Francijas, Austrijas un citām valstīm, un šie komentāri nav tikuši ņemti vērā. Tomēr EFSA ir šos komentārus izpētījusi, un viņiem bija citi secinājumi nekā dalībvalstīm. Eh, citas eh, dalībvalstis eh, arī sniedzēja komentārus, tomēr galu galā tās varēja pievienoties ESIS pozīcijai. ESIS viedoklis pēc tam bija atvērts lūskiem komentāriem. Zinātniskā kopiena arī izteicās, un viņiem iebildumu nebija. Kur mēs šeit esam šajā procedūrā? Nākamais eh, solis ir eh, to nosūtīt eh, dalībvalstu komitejām, un mēs neesam saņēmuši kvalitatīvu vairākumu ne pār, ne pret. Un tad, tad bija arī nosūtīšana apelāciju komitejai, un mm, rezultāts bija tieši tāds pats nepārnepret. Un kas eh, te eh, notiek? Tātad komitoloģijas procedūra pavisam skaidra. Gadījumos, eh, kad nav atzinuma, kurš ir negatīvs vai pozitīvs, tādos gadījumos komisija tātad, var lemt par labu kādam pasākumam attiecībā uz GMO, ir pienākums šādu pasākumu pieņemt, jo tā ir pareizā atbilde attiecībā uz um, atļaujas izsniegšanu tiem, kur šiem atļa, šo atļauju ir pieprasījuši. Mēs nevaram iet tālāk par tām eh, pilnvarām, kas ir sniegtas komisijai, un mēs uzskatām, ka mēs esam respektējuši pasākšās procedūras. Es eh, eh, klausījos diskusijas, kuras risinājās, un ir diezgan liels sarūktinājums, tāpēc, ka komisijas priešakums, tad Junkērē solījums, īsti nesaskan ar eh, šīs grupas viedokli. To norādīja Eiropas eh, parlaments eh, plenārsēdē. Un tika arī paskaidrot iemesli, kāpēc mēs uzskatām, ka tā kā dalībvalsts teica, ka tās nevēlas sniegt atļauju vai arī vēlas atturēties iemeslu dēļ, kas nav zinātniski. Un šī iemesla dēļ komisija ierosināja šo te slaveno tekstu kurš eh, ļauj eh, dalībvalstīm eh, iebilst tādu iemeslu dēļ, kas nav zinātniski, tie var būt socioekonomiski iemesli vai kādi citi. Un līdz ar to mēs vēlamies sniegt dalībvalstīm šo iespēju šīs tiesības, un tas tika ierosināts parlamentā un padomē. Šīs tiesības parlaments mm, mm, neatbalstīja, un komisārs to noža, tiešām mm, pauda savu nožēlu par to, jo uh, ir dalībvalstis, uh, kuras uh, nevēlas ģēmo uh, kādu citu iemeslu dēļ. Parlaments tieši to noraidīja. Komisārs teica, ka nav B plāna, tikai A plāns, un tātad šis te priekšlikums, kas tiek gatavots. Un šis te priekšlikums joprojām tiek apspriests, un mēs ceram, ka padomas līmenī mēs varēsim virzīties uz priekšu ar to. Uh, Kā jau teica e, komisārs, tad tas ir ļoti e, noderīgi, ka šādas diskusijas ir ļoti būtiski atzīt, kādas ir pasāšās atšķirības. Mm, Ģenerāla direktors, e, kurš uzstājās šajā komitejā, teica, ka viņš atzīst, ka parlamentām ir atšķirīgi viedokļi, tomēr tās ir kas tāds, kas var debats ļoti paildzināt un uh, radīt jautājums par diskusiju noderīgumu. Bet ir skaidrs, ka pilsēņiem vajadzētu zināt, kādas ir dalībās pozīcijas attiecībā uz šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka mēs neesam uh, pārkāpuši savas e, pilnvaras šajā kontekstā. Paldies! Tā. Paldies! Ja nu kāds vēlas ko piebilst, tad lūdzu, bet ļoti, ļoti īsti lūdzu jūs, eh, jo kaut kā lēkums nav pārpāriem. Jā, priekšādā izteikšos pavisam īsti tiešām, jo arī man pašam jādodas eh, uz teitu sanāksmes, kurš ir komiteja sanāksme, kur man ir jāizstāv savas ziņojums. Pionērkungs, vēlējos jums um, um, sacīt un uh, vaicāt lūko. Nu, man šķiet, ka jūs esat līdzināties tiem, kas noliedz klimata pārmaiņu realitāti. Ja pārmetiet mums, mums to, respektīvi, ka, ka mēs eh, politizējam šo jautājumu un eh, ka mūsu viedoklis pamatojas uz uh, subjektīviem, uh, subjektīvu pārliecību, nevis uz faktiem, bet mūsu rīcībā gan EFSA atzinums, gan starptautiskā vēža um, federācijas sniegtais atzinums, un es domāju, ka šos uh, zinātniskos pētījumus nedrīkst ignorēt tur izmantot atšķirīgu metodoloģiju, un tomēr viņi nonākuši pie vienādiem rezultātiem. Līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu pie šajā tēmā griezties vēlreiz, varbūt pusdienu debatē, jo tad mūsu rīcībā būs eh, mans tēmētie dokumenti, gan EFSA, gan, gan Sardiskās vēža asociācijas, federācijas un pētījums, un eh, tad mums būs labāka iespēja tad arī šos eh, zinātniskos datus izanalizēt. Dzirdēju liberāļu grupas viedokli Viņi uzsver, ka nepieciešama debata pēc būtības, tāda reāla debata. Nu, un uh, to pašu uzsver arī uh, kolēģis, kas izteicās pēdējais. Un tiek uzsvērts, ka komisija nav bildījusi savu solījumu, nav turējusi vārdu, un es domāju, ka arī tas ir tomēr jāpaturprātā. Mums ir jāatceras spiediens uz komisiju, lai tā tomēr turētu vārdu, lai um, pildītu savus solījumus. Uh, Un um, pagaidām um, viņi vienmēr trāks ar vārdiem, bet darba iztrūks. Paldies! Un godienas kundze. Mēs atvainojamies, ka nav nākotnes, varbūt kāda pēdējā komentāra laikam nebūs. Mikro. Komisija runā bez mikrofona. Nē, tāpat nav komisija. Nu, es neko daudz nepapildināšu. Paldies. Uh, this is to be voted this after. Tātad balsojums notiks četros pēcpusdienā. Un, ja balsojums būs pozitīvs, tad nākamā gadījumā arī šis jautājums tiks arī skatīts paņārsēdē. Devītais apkārtības punkts uh, - viedokļu apmaiņa par veselības uh, um, pārbaudi naftas apstrādes sektorā. Komisijai vārds Petenēlīkungs, uh, kas ir uh, eh, DG Grows uh, eh, patērētāju tiesību un, un rūpnieciskās uh, politikas tātad uh, departamentu vadītājs. 10-15 minūtes jūsu rīcībā, lūdzu. Good morning, um, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Mans uzvārds ir Pišāk. Patenēlē kungs joprojām ir kaut kur iestrēdzis um, satiksmē, ir ceļā vēl šo sanāksmi, tad pārstāvēšu viņu. Lai mēs skatos, ka viņš tāpat ir ieradies, nu tad mēs kavēšanās došu viņam vārdu Kārlo, lūdzu, vārds jums. Present? I have to give the presentation. Commissioner has the floor, please. Thank you. Good morning. I apologize. Vārds komisija, labu rītu. Atvainojos tiešām, bet eh, drošības pārbaudē prasīja vairāk laika nekā bija sākotnēji tam gatavs. Cienījamie deputāti, tāms un kungi, es paldies par šo iespēju ierasties eh, jūs starpā šodien šeit un paskaidrot jums, eh, nu, kas tad no nu jauna tā sauktajā veselības pārbaudē. Tātad komisija veic naftas pārstrādes sektoru veselības pārbaudu, un kas tad īsti šī pasākuma ietvaros notiek? Eiropas komisijas eh, vienotais pētījuma centrs gatavo pētījumu par šo jautājumu, kur eh, tiek apkopot tehniskā informācija un eh, dati, kas nepieciešami šai tā sauktējai veselības pārbaudē. Pēc tam tiek gatavots pats ziņojums, tātad par stāvokli šajā nozarē. Nu, pagaidām mēs esam vien sagatavošanās stadijā, gan pēdējā sagatavošanās stadijā, bet nu šobrīd vēl grūti izdarīt kādus pāri, gribot izdarīt kādus secinājumus. Bet domāju, ka pēc kādām pāris nedēļām sagatavošanās darbi būs veikti, un tad attiecīgi, kad tiks eh, teikts eh, pētījums, kas ir atbalsts šo veselības pārbaudu un pats veselības eh, pārbaudu, protams, šeit rezultāti tiks publicēti tiešsaistē, respektīvi mūsu tīmekļa vietnē, un par to ziņosim arī gan padomē, gan jums parlamentam. Nu, tāds, lūk, ir, tas ir ietvers šī pasākuma mēģis, ir izvērtēt ietekmi, kāda jauniem Eiropas Savienības tiesību aktiem uz uh, naftas pārstrādes nozari. Tāda lūk ir atšķirības starp šo pasākumu un, piemēram, tādu klasisko ietekmes izvērtējumu. Tāds klasiskais ietekmes izvērtējums koncentrējas vien uz, uz konkrētu priekšlikumu ietekmes nozari, bet šīs pasākums savukārt. Um, tas atskatīs to, kā visa Eiropas Savienības tiesība akta kopumā ietekmē konkrētu rūpniecisko sektoru. Un kādēļ tad uh, pieņemam šādu lēmumu? Kādēļ uzskatījām, ka ir nepieciešams uh, veikt uh, šo te tādu saukto veselības pārbaudīšanu naftas apstrādes sektorā. Nu, tādēļ, ka šis ir viens no tādiem pirmajiem tāda mēroga pasākumiem, ko komisija ir uh, uzsākus, bet tas nav pēdējais. Jaunās komisijas uh, plāns ir turpināt uh, šos tā sauktos veselības uh, um, izskatu, tātad uh, stāvokļu analīzes pasākumus dažādās nozarēs. Un te nepieciešama analīzes dati, protams. Otrs iemesls, kāpēc veicam šo tās apgāzības pārbaudi, tas, ka komisija jau 12. gadā norādīja, ka ir jāizvērtē, kā pasaušie tiesība akti ietekmē Eiropas Savienības naftas pārstrādes sektoru konkurētspēju. Ņemot vērā to, ka aizvien vairāk šo naftas pārstrādes iekārtu tiek slēgts Eiropā, tiek zaudēts darba vietas, un uh, tas savukārt apdraud um, piegāžu drošību laika posmā no 7. līdz 13. gadam 13 pārstrādes iekārtas Eiropā tika slēgtas, 13 šīs pārstrādes rūpnīcas, un tā rezultātā vairāk kā 10 eh, tūkstoši prasmīgi darbinieki zaudēja savas darba vietas, un vismaz 40 eh, tūkstoši darba vietas netieši tika zaudētas šo pasākumu rezultātā. Eh, skatīsimies, kāds ir stāvoklis nozarei. Un nu, tā būs tāda holistiskāka pieeja attiecībā uz to, kā dažādi tiesību akti ietekmē konkrētu tautsainicības nozari. Tā ir daļa no mūsu labākās likumdošanas stratēģijas, un šāds nozars, dažādi nozari veselības pārbaudas izskatīs dažādus tiesību aktus un vērtēs to, kā tie kopumā ietekmē nozari, kā cik tie ir saskaņoti, konsekventi, vērtīgi, vajadzīgi, un kā tie ietekmē sektoru konkurētspēju. Un šie ziņojuma uh, analīze ir retrospektīva. Tā koncentrējas uz naftas pārstrādes sektoru laika posmā no 2000 līdz 2012 gadam. Un šais uh, komisijas darba dokuments uh, balstās Eiropas komisijas vienoto pētījumu centra sāktoto informāciju. Skatām, kāda ir tiesība akti, cik tie ir relevanti, cik tie ir vajadzīgi. Esam konsultējušies ar nozars pārstāvjiem pirms eh, pieņemt eh, mandātu šī pētījuma veikšanai. Beidzot, eh, pētījumu mēs skatījāmies, kāda ir tiesība aktu ietekme uz nozares ienākumiem. Un tad to, cik starptautiski konkurētspējīgi joprojām šī nozara. Tiesību akti, kas visvairāk ietekmē šo, šo nozari, kas ietilps mūsu veselības aprūpas mandātā, nu, cits starpā tātad ir, teiksim, atjaunojama energo resursu direktīva, uh, EMS direktīva, industriāla rūpniecisko emisiju direktīva un e, degvielas e, kvalitātes direktīva. Izvērtējot iegums un izmaksas, e, laika posmā līdz 12 gadām izmaksas bijušas proporcionāls samērojums ar panāktiem rezultātiem, un tomēr vidējās kumulatīvās izmaksas, ko izraisa dažādi tiesību akti, nebūtu nav nebūtiskas. Un, uh, Esam aplēsuši, ka aptuveni 25% no izmaksām nozarei uh, sagādā šiem tiesību aktu, un tas samazina attiecīgi um, peļņas uh, rezerves. Līdz ar to varam citi sektori, citi elementi, kas ietekmē pārstrādes sektora konkurētspēju. Daži no šiem uh, elementiem, ietekmes elementiem ir, piemēram, varbūt neveiksmīgi izvēlēta pārstrādes iekārtas konfigurācija vai, vai izveidošana, lokācija, respektīvi. Citur savukārt pārliek augstas um, uh, enerģētikas izmaksas, pārstrādes izmaksas, uh, sarežģīto produktu kvalitāte nevienmēr var būt adekvāta, un dažādi uh, aspekti uh, spēlē nozīmi. Protams, um, Savienības nozare strādā globālajā tirgu, ņemot vērā konkurences, kāda pastāv starp Eiropas Savienības pārstrādes iekārtām un iekārtām citur, proti ASV, kā arī Dienvidaustrumāzijā. Vides uh, uh, tiesību aktu uzliktais sloks ir šķietami diezgan līdzīgs, bet tomēr to nevarētu sacīt runāt par uh, konkurentiem no bijušās padomjas Savienības un tuvējiem austrumiem. Turklāt lielās pārstrādes iekārtas Krievijā un tuvajos austrumos, un tām ir zemākas enerģētiskās izmaksas. Nu, par godīgu konkurences ar, ar trešajām valstīm, tas ir būtiski šai nozarē, kas eh, strādā globālā tirgu. Pārstrādes iekārtas ražo produkts ne tikai transportam un apkurēm. Tas būtiski ietekmē arī citas ražošanas eh, nozars un šo, šo nozaru darbību. Mums pirmais eh, analīzes rezultāts norāda, ka mm, nav empirisku datu par to, kā tiesība akts pārklājas jāsaniegt ietekmi, gluži otrādi ir ievērots sinerģijas efekts, ja sevišķi, kas kā attiec uz atskaitīšanās prasībām degvielas kvalitātes regulas ietveros. Pētījuma veiktajā periodā mēs e, vērojam, ka regulatīvais sloks no 2008. gadiem ir augsts, bet pēc tam ir stabilizējies līdz 12 gadiem, tātad e, nonāca tādā pieņemamā līmenī. Regulas e, ietekme uz vasaras iekārtu darbstēju liecina par to, ka operatīvās izmaksas un peļņieši kopumā bija stabili. Un, protams, bieži nepieciešama šāda operatīvie pielāgojumi, lai uzlabotu konkurētspēju. Efektīvākās pārstrādes iekārtas ir apsarbējušies izmaksas un palikušas rentablas, bet nu ne visām ir klājies gluži tik sakmīgi. Kopumā te būs daži interesanti skaitļi. Vēdējais izmaksas, izmaksas pieaugums pārstrādes iekārtām ir 47 eiro centru uz bareli, tātad jaunastas bareli, un varētu teikt, ka 300 eiro centri ir um, industriāla tātad izmak, izmēšu direktīva un 3 eiro centu um, papildus izmaksas ir um, dažiem savienības iespriemokiem. Tiešais regulējums eh, ietekmē produktu specifikāciju un arī tirgus pieprasījumu. Atjaunojamo energoresursu direktīvas, kā, kā energo resursu nodokļu direktīva eh, panāk uz to, ka eh, esam mazāk atkarīgi no Krievijas produktiem. Bez eh, šiem tiesību aktiem dīzeļdegvielas eh, imports no Krievijas eh, pieaugs, pieaugtu starp 1 un 6 procentiem. Apmēram šādā apmērā. Energo atjaunojumu resursu direktīva ir sekmējusi utilizācijas reitingus, rādītājus šeit un, un par 3,7 eiro centriem uz katru jaunaptas pārstrādāto barelu, tātad ir bijuši šīs izmaksas. Mums ir rīcībā esošā informācija liecina par to, ka kopējā vidējā informācija, protams, ir situācija svārstīga pa reģioniem un nozarēm. Sektors situācija atkarīgs no ETS. Pirmajās divās finansies periodos ir bijusi pārlokācija. Ekonomiskās aktivitāte ir mazinājusies. Divas direktīvas, kas izraisījušas visā augstāko pieaugumu rūpniecības izmaksās, ir rūpniecīsko emisiju direktīva un degvielas kvalitātes tiesība akts. Industriālo emisiju direktīva aptuveni par 5 miljoniem eiro kapitāla investīcijās uz pārstrādes iekārtas bijušas izmaksas pēc sesajā gadā augstāk un astētās apatījās izmaksas ir 1,8 miljārdi eiro gadu uz vienu pārsvērts iekārtu, ja rūpnīca. Ekonomiskā ietekme gaisa kvalitātes tiesību aktiem, respektīvi degvielas kvalitātes tiesību aktiem lielā mērā saistās ar to, ka tiek regulēts sērs atūras degvielā. Cits normas nav devušas taustāmu uh, ekonomisko ietekmi, jo um, pielāgošanās notikusi 4. gadā. Nu, kas tad būtu darāms? Tad, kad pabeigsim šo tā saucamo veselības pārbaudi, tad rezultāti varētu būt noderīgi, lai pilnveidot politikas pasākums. Nākamā reforma, respektīvi, pasākums notiks 1. martā 16. gadā, visi var piedalīties. Tās, tās būs būtisks, pasākums būtiska robeža šķirtne, kurā spriedīsim par šīs veselības aprūpas rezultātiem, kā tos izmantot. Šis pētījums par finanšu instrumentiem, gan leģislatīviem, gan neleģislatīviem, kā kumulatīvais izmaksu izvērtējums, vienkāršošana, tā tālāk, refit pasākumu tā sauktie. Un um, mūsu pētījuma rezultāti ir plašāk nekā tikai ietekmes izvērtējuma iznākumu, kur pamatā tiek vērtēts eksante atsevišķu tiesības aktu ietekme uz nozaru, šeit savukārt mums ir holistiska pieeja. Nu, tāpat es arī papildinās uh, informāciju par konkrētu tiesības aktu ietekmi un izmaksām. Mūsu pārstrādes iekārtas ir starp labākajām pasaulē, tās darbojas eh, vidē atbildīgā veidā. Un mēs neesam zaudējušies vadošās pozīcijas. Inovatīvais pamats ir svarīgs, lai uh, sasniegtu mūsu ambiciozos klimata um, mērķus, vienlaikus atbalstot nozari. Inovatīvā kapacitāte ir būtiski, lai gūtu panākumus. Paldies! Thank you, and now we have time for this. Nu, paldies, tagad um, turpināsim diskusiju. Un uh, pirmā izteiksies kolēģiem. Grostet. Es paldies uh, arī komisijai par prezentāciju un par sagatavoto dokumentu. Panāktā izvērtējums ir ļoti labs veids, kā turpināt iesākto. Bet um, nevajadzētu pie tā arī palikt. Mums um, jāievieš papildu pasākumi, turpinot um, šo situācijas izvērtējumu. Un runājot par um, naftas pārstrādes rūpniecību, šis ir tas ļoti jūtīgs lauciņš arī no likumdošanas skatu punkta. Tagad man interesē, ko vēlas darīt komisija, lai saglabātu sektoru konkurētspēju un mazinātu papildu izmaksas. Mm, jūs teicāt, ka tiks pārskatītas atsevišķas likumdošanas jomas. Kā jūs to plānojat darīt? Mm, tad arī ETS pārskatīšanas ietvarā vai ir plānots mm, kaut ko konkrētu darīt attiecībā uz naftas pārstrādi. Kaut arī Eiropa saglabā pirmo vietu šajā jomā kvalitātes ziņā, arī mums ir konstatējami trūkumi, deficīti. Un um, tad, uh, kā komisija uh, plāno pēc šīs veselības pārbaudas uh, procesuāli virzīt lietas uz priekšu. Paldies! Es vēl pieminēties tām, ko teica Grosets kundze. Eh, gan attiecībā, eh, un arī vēlētos eh, apsveikt ar būtisko darbu. Un tajā pašā laikā lūdzu, lai šīs pārbaudas netiktu pārtrautas, tomēr tās vajadzētu atjaunināt, tā vajadzētu būt kā tādai efektīvai bāzei, uz kā pamata veidot jaunas tiesība aktas par konkurences šajā jomā, kas saistībā ar enerģijas veidiem ir ļoti būtiski, vismaz eh, vidējā termiņā. Un bez tā, ka šis te laika posms uh, iet līdz 18 gadam, jau uh, ir izstrādāta uh, likumdošana, kam ir ieteikumi uz šo industriju. Un arī attiecībā uh, tieši uz TS. Šobrīd ir, tās ir tādas izmaksas, eh, kuras ir jānes eh, Eiropas uzņēmiem, tomēr eh, uzņēmiem, kur ir ārpus Eiropas Savienības, nav līdzvērtīgas izmaksas. Un vēlētos, lai mm, komisija atbildētu, kā un kad šīs aspekts tiks iekļauts vai novērtējumā. Un vēlos arī noskaidrot, eh, kad komisija sāka, ka, ka ir eh, šīs pārstrādes uzņēmumi, eh, kuriem ir konkurētspējīgas izmaksas, vēlos precizēt, cik ir šādu pārstrādes uzņēmumu, kuri ir noturējuši šā, savu konkurētspēju un kādā veidā tās ir segušas izmaksas, tāpēc ka šie pārstrādes uzņēmumi var Eh, saskarties ar izmaksām saistībā ar eh, patērētājiem. Tur ir arī pētījumi, kas to apstiprina, tomēr arī šeit. Eh, ļoti bieži sekas ir tādas, kā tiek zaudēta tirgus daļa. Un arī tas kļūst par problēmu, kura, manuprāt, būtu labāk jāskaidro no komisijas puses. Un tas arī uzskatu, ka mums tik tiešām vajadzētu ņemot vērā, ņemt vērā šo situāciju kopumā. Un tad risināt problēmas. Arī saistībā ar investīcijām problēmā tā, Eiropā, tāpēc, ka šīs lielākās izmaksas tādā gadījumā, ja mēs pārceļam šo ražošanu uz citiem reģioniem, Eiropa turpinās importēt tāpēc, ka eh, naftas produkti ir nepieciešami mūsu ekonomikai. Var izrādīties, ka beigās eh, mums būs tāda situācija, kad mēs zaudēsim eh, darba vietas, enerģijas drošību un zaudēsim kopumā tad lielu tāds, potenciāls iegums ekonomikai. Paldies, tagad dod vārdu Kalanens kundzi. Paldies kolēģi. Es vēlos uzdot komisiju jautājumu par um, visu šo jautājumu. Vai komisijas iekšienē notiek sadarbība um, horizontālā veidā, runājot par naftas pārstrādi? teiksim, vai tiek runāts par darba vietām un to saglabāšanu, kas ir ļoti interesanti un svarīgi. Un tad arī vides lietas un atjaunīgie uh, energoresursi tiek skatīti. Bet jautājums ir, ko dalību valstis dara attiecībā uz jauno degvielu izmantošanu? Kā šīs jaunās degvielas eh, tiek laistas tirgu komercializētas, atbalstītas, um, attīstot uh, tādas degvielas, kas būtu vidē draudzīgas. Tātad komisijas iekšienē vai tiek veikts šīs koordinācijas darbs? Lai, teiksim, uzlabotu konkurētspēju labāko degvielu izmantošanai transporta jomā. lai naftas pārstrādes sektors Eiropas Savienībā būtu konkurētspējīgs un vidē draudzīgs. Paldies! Uh, runātājs rakstījis smalts, lūdzu komisijai, cerams, tagad ir atbildes uz daudziem izskanējušiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētājiem! uz P kundzi atbildot uz jautājumu par konkurētspēju un ko mēs taisāmies darīt. Komisija uh, prezentēs uh, šo uh, veselības pārbaudas mm, fitness check un um, tas ir izējas punkts. Ne, ne jau tāpēc, ka mums nav cita ideja, bet tāpēc, ka vēlamies uh, pastāstīt par mūsu idejām parlamentam, padomēji, NVO, uh, Uh, pilsētiskai sabiedrībai, mm, uzņēmējiem uh, un tā tālāk. Tad tieši naktas pārstrādes fórumā nāksim klājā ar šo prezentāciju un uh, tad runāsim ar uh, visam iesaistītajām personām. Mm, par turpmākiem pasākumiem mm, man nav īsti vēl informācijas. Es eh, zinu, ka komisija ir veikusi šo te vingrinājumu naftas pārstrādes sektora pārskats. Par citiem pasākumiem es īsti vēl nezinu. Eh, par Gardīnī kundzes jautājumu. Protams, eh, šī ir vienošanās, kuras ietvaros uh, finansējums un konkurētspēja ir svarīgi faktori, ņemot vērā pareizo enerģijas miksu. Ko es gribēju norādīt, ir tas, ka pārstrādes rūpniecība neskar tikai degvielas, bet arī citas rūpnieciskās vielas. Tātad visi ķēdēji. Mm, šī situācija ir ļoti svarīga. Neapšaubāmi pētījums skar laika posmu no 2000 līdz 2012 gadam. Pēc 2012. gada tika ieviestas dažas izmaiņas, bet, kā es jau teicu, komisija vēl nav ieprogrammējusi citus pētījumus par šo sektoru bet uh, tie noteikti tiks veikti. Pagadām mēs runājam par laika posmu līdz 2012. gadam, ņemot vērā visus faktorus, kas uh, te tika pieminēti. Bet nu, padomāsim par turpmākiem soļiem. Tagad um, kāda pārstrādes uzņēmuma būtu iespēja, būt, varētu absorbēt šīs izmaksas. Tas pētījumā tiek pieminēts, mm, mēs runājam vēlreiz par laiku līdz 2012. gadam, un tas būtu atkarīgs no uh, pārstrādes tehnoloģiju līmeņa un no izmaksām, kas uh, rodas uh, izmantojot šīs tehnoloģijas. Ļoti svarīgi ir ņemt to vērā, analizējot situāciju. lai um, pārstrādes rūpniecība būtu konkurētspējīgāka. Tagad uh, izmaksu pārcelšana uz patērētājiem. Par to daudz runā īpaši ETS direktīvā. Tas tika atspoguļots. Nav vēl pētījumu, kas uh, dotu konsekvences rezultātus par uh, izmaksu absorpciju vai um, pārnešanu. Nosakot eh, visefektīvāko metodi, nu, tas ir eh, viena no turpmāko pētījumu jautājumiem. Runājot par konkurētspēju, mums ir konkrēta pieeja pieņemta. Un, lai to panākt, protams, būtu labi, ja patērētāji varētu absorbēt zināmu daļu izmaksu. Tas ir viens elements, par ko jādomā. To nav viegli īstenot, un mums pagadām trūkst uh, pētījumu un attiecīgas informācijas. Mm, tad um, uh, pastāv risks, ka investīcijas aizies no Eiropas. Komisija to apzinās un um, Tā ir investīciju plāns, lai piesaistītu 15 miljārdus eiro jaunas prakses īstenošanai, un par to runās pat šonedēļ. Tad nu, mums jāpieņem lēmums par investīcijām, kas būs visienesīgākās, kas sekmēs izaugsmi kā varētu iesaistīties starptautiskās kompānijas un kā tas ietekmēs konkurētspēju kopumā. Izaugsme šeit ir atslēga vārds. Mums jāaplūko dažādas dinamikas un tendences tirgu šobrīd, lai izdarītu gal, galīgus secinājumus. Teiksim, arī runājot par um, autortiesībām šajā sektorā pie kā mēs arī strādājam. Eh, sākumā, sākot šo fitness check vingrinājumu, mēs īstenojam daudz konsultāciju un eh, konsultējāmies arī ar kopīgo, iz, kopīgo pētījumu centru. Viņam bija sagatavotas tehniskas eh, rekomendācijas un iespējams Briselē notiks sanāksme ar visiem interesantiem ekspertiem, arī ar NVO pārstāvjiem, un uh, arī parlaments tiks uh, ielūgts, protams. Mēs zinām, ka pārstrādes uh, rūpniecība konkurē ar citiem transporta enerģētikas veidiem. Komisija daudz investē alternatīvajām enerģētikām transportam, elektroenerģija, teiksim, ir mm, tāda lieta, par ko daudz runā šajā ziņā, bet um, komisija daudz ko dara transporta jomā. Es ceru, ka atbildēju, bet eksperti paliek jūsu uh, rokās, tā teikt, ja jums būs papildi jautājumi. Ja, paldies, um, paldies par šo ļoti interesantu diskusiju. Nākamais darba kārtības punkts ir svarīgs. Mēs vēl gaidām eksperts no ERK un EFSA. Mm, tagad uh, es izsludinu pārtraukumu 15 minūtes, un kad eksperti būs uh, šeit, tad varēsim arī ar viņiem sākt diskusiju par glifosātiem. Honorable colleagues, I just want to inform you that. Uh, Cienījamie uh... kolēģi. Dārgie kolēģi, painformēšu, ka jāraka eksperti mūs ir sasnieguši, viņi jau ir tepat parlamenta telpās, bet uh, gaida pārbaudi. Drošības uh, kontrolas pasākumu dēļ tas var vēl turpināties kādas 5 minūtes, viņam bija jāuzstājas pirmiem, un līdz ar to mēs pagaidīsim šīs 5 minūtes. Dear colleagues, Dārgie kolēģi, mēs varam atsākt sanāksmi un turpināt nākamo jautājumu desmit diskusijā ar uh, Jārku un EFSA un komisiju par glifosātiem. Kā jūs zināt, mums ir uh, Statiskās vēža asociācijas uh, um, pārstāvi, uh, kas uh, pastāstīs par uh, martā pabeigtā pētījuma rezultātiem. Nu, došu vārdu doktoram Kristoferam Veldam, EFS direktoram un uh, doktoram Gūda, kas ir atbildīgs uh, par um, Lifeset monografu jautājumu, un eh, pēc tam eh, uzklausīsim arī pārējos viesus. Lūdzu, Valda kungs, mums pirmais. Paldies! Es ceru, ka pareizi izmantoju visus taustiņus. Es zinu, ka man nav daudz laika, lai veiktu prezentāciju, eh, iepazīstināšu ar kolēģi, doktoru Gaitenu, kas Eh, kas eh, sīkāk pastāstīs par šo pētījumu? Labdien, dāmas un kungi! Prieks būt šodien ar jums. Vai visi mani dzird? Ļoti nu, labi. Nākamā 10-15 minūšu laikā es gribētu jums izskaidrot ne tikai to, kā monogrāfu programmā mēs veicam novērtējumu, bet arī konkrētus uh, pasākumus, kas tika īstenoti glifosātu kontekstā. Cenšos dabūt nākamo slaidu, saka runātājiem. Great. So what, what I'll do, uh, as I said, we'll just give. Lieliski, tad uh, vispirms fona informācijā par monografu programmu un klasifikāciju. Un tad pastāstīšu par glifosātu novērtējumu. Nākamais slaids. Jērkā uh, tika dibināta pirms 50 gadiem un drīz pēc tam parādījās ideja par standartizēto klasifikācijas sistēmu karcinogēniem. Toreizais direktors bija Lorenzo Tamātis kungs. Viņa fotogrāfija redzēt uz ekrāna. Tad viņš iestājās par šo zinātnīsko klasifikāciju, un mēs turpinām viņa, īstenot viņa idejas. Tagad nu jau vairāk par 980 aģentiem ir uh, tikuši novērtēti. Kāpēc šis vērtējums tiek veikts, jo e, pastāv pierādījumi par risku un par iespējamu karcinogēniskumu. Arī atsevišķi tika novērtēti un e, tika klasificēti kā nekarcinogēni. Atsevišķi riskļus eh, nav iespējams klasificēt, citi nonāk eh, pirmajā 2A vai 2B grupā, kā jūs redzat. Tad eh, šīs grāmatas, ko redzat uz ekrāna, to izmanto Nacionālās un Startautiskas veselības aģentūras, lai identificētu karcinogēnus un teiktu preventīvas, uh, veiktu preventīvas pasākumus. Kā tad notiek um, novērtējums, kā mēs nonākam pie uh, šīm grāmatām un to saturam? Un te monogrāfa programma ir ļoti svarīga. Te, teiksim, jūs varat redzēt dokumentu, 25 lapuses aptuveni, tad ļoti tāds kompakts dokuments, un tur ir viss izskaidrots par procedūru, par atlasi, par konfliktu interesēm, par interesantiem. Uh, par eh, novērtējumu veikšanu, kā tas notiek attiecībā uz cilvēkiem, dzīvniekiem un tā tālāk. Nākamais slaids, eh, tad eh, vāks ir viena lieta, bet tad nākamais, kas seko, ir saturrādītājs un te jūs arī varat redzēt, kāds izskatās un palasīt vairāk varu internetā. Es turpināšu. Un pastāstīšu uh, par uh, pamatsoļiem uh, procesā, kas izskaidrots cīkāk preambulā. Jārka ir piekļuvē viskvalificētākiem ekspertiem šajā lauciņā. Un tad mums ir iespēja izmantot jaunākās metodes, inovācijas, uh, mūsu novērtējumos. Tas viss ir inkorporēts monogrāfu programmā, ko izmanto valdības um, vēža riska sistēmas visā pasaulē. Un par to cīkāk stāstīšu tagad. Jūs varētu teikt, kurš tad nodarbojas ar šo novērtējumu? To dara neatkarīgi eksperti, vadoši eksperti pasaulē, ko mēs identificējam viņu ekspertīzes dēļ vispirms, mm, bet eh, arī ņemam daudz ekspertus, kam nav konflikta interešu. interešu. Jūs uh, saprotat, ka ja šādi konflikti pastāv, tad nu, šos ekspertus nevaram piesaistīt. tad viņi var piedalīties tikai skaidri definētos procesos, kā attaicināt speciālisti, kā Nacionālo starptautisko veselības aģentūru uh, pārstāvi, kā novērotāji un arī IRK sekretariāts. Pastāv mm, es, uh, esmu šajā sekretariātā, un uh, mēs tiešām nodrošinām, ka visi pētējumi, mm, novērtējumi notiek caurskatāmā veidā. Mēs ļoti rūpējamies par to, lai nebūtu šo uh, Uh, interešu konfliktu un um, uh, visa informācija tiek publiskota saulēcīgi mūsu tiemekļu vietnēm. Kā nodrošinām caurskatāmību pirms uh, un pēc novērtējuma un novērtējuma laikā? Uh, mēs publiskojam visu, kā teikts, mēs uh, ziņojam par uh, tematiem un termiņiem gadu iepriekš. Uh, ziņojumu arī par darba grupām un to sastāvu divus mēnešus iepriekš, un rezultāti arī uzreiz tiek publiskoti. Viss process ir atvērts, novērotājiem ir piekļuve, un monogrāfa informācija ir publiskota tīmekļa vietnē, un to var lejuplādēt par brīvu. Tā tad kolēģi arī vērtē mūsu darbu, var izteikt kritiku. Uh, visus pētījumus aprakstām, mm, pozitīvi un negatīvi aspekti tur tiek pieminēti un uh, secinājumi arī tiek atainoti. Kādus datus mēs iekļaujam? Mēs iestājāmies par sistemātisku pārskatu Nu, teiksim, ASV dažādas komitejas iesaka šādu piekļuvi. Tā ir ieteicama, jo to var reproducēt. Tā izmanto visus pieejamos datus. Un šie ir tāda labi sastruktūrēta mm, hierarhija, ko izmanto zinātnieki zinātniskiem nolūkiem. Kat Katrs, katra bioesēja, katrs bioesēja pētījums eh, par dzīvniekiem vai cilvēkiem tiek kritiski um, izskatīts. Te ļoti uh, plaši pielietojama lieta ir kvadrātiekavas, ko izmanto komentāriem, pozitīviem, negatīviem, tā tālāk. Pēc tam tas viss novērtēts un uh, Šādi mēs nonākam rezultātā pie mm, galīgā novērtējuma. Te tāds pārskats par uh, uh, termiņiem, par to, kā tas uh, laika ziņā notiek. Tad sākumā fonogrāfa programmas sekretariāts uh, attīsta tēmatu un par to paziņo. Tad uh, sanāk eksperti uh, astoņus mēnešus uh, pirms termiņa viņi jau sāk ievietot komentārus un gatavot dokumentus, un tad notiek sanāksme. Uh, pirms tam tiek paziņots par dalībniekiem. Tad arī tiek noturēta šī sanāksme. Parasti Lionā. Un tur zinātnieki diskutē. un tiek izdarīti secinājumi. Pēc tam informācija tiek uh, publiskota uh, Lancet Oncology uh, žurnālā. References nosūta veselības aģentūram un uh, parādas publikācija glifos par glifosātiem monogrāfā, kas mūsu gadījumā notika 2015. gada jūlijā un uh, jāsaka, bijām ļoti nodarbināti ar šo pētījumu. Nu, kas tad ir ietverts um, uh, šajā monogrāfa publikācijā? Preambula, vispārīgi komentāri, un tad mums ir vairākas monogrāfijas vienā uh, sējumā, uh, dati par risku, vēzis, kā tas izpaužas cilvēkos, dzīvniekos, tā cita relevanti dati Tad ir eh, kopsavilkums un novērtējums. Eh, un tad seko references. Šāds ir monogrāfijas, šāda ir monogrāfijas uzbūve. Un īstenībā mm, novērtējums sastāv no diviem soļiem. Sākumā šis sistemātiskais pārskats, un tad, eh, teiksim, runājot par vēzi dzīvniekos un uh, cilvēkos mēs klasificējam pierādējumus, atlasām vielas, kas ir vai nav karcinogēnas. Un pēc tam šos datus izmanto valdības un daudzas citas aģentūras. Un tad pierādījumus mēs um, sašķirojam, atkarībā no tā, vai tas ir labs vai netik labs, uzticams vai netik uzticams materiāls, un iekļaujam šos datus vispārējā novērtējumā. Un no tā izriet uh, grupas, uh, ko es minēju pašā sākumā. Tā tas grupas arī tiek um, saliktas. Tagad konkrēti par glifosātiem. Pamat epidemioloģijas pētījumi glifosātiem uh, ietver ne Hodžkina limfomas pētījumus no trim uh, vietām pasaulē - ASV, Kanāda un Zviedrija. Un uh, pastāv tāda pozitīva saikne pat pēc pielāgošanās citiem pesticīdiem, bet uh, ir arī lauksaniecības veselības pētījums ASV, kur šī saikne netika pierādīta. No, nu, vispārīgs secinājums ir tāds, ka karcinogeniskuma uh, pierādījums uh, cilvēkos ir um, ierobežots, bet to nevar pilnībā izslēgt. Tad nākamais uh, vēlos runāt par vēža bioesējiem. Te mēs runājam par tīriem glifosātiem. Tādu ir daudz samērā. Mēs veicam divus pētījumus ar pelēm un saņēmām pozitīvu pierādījumu, analizējot audzējus. Tad redzēsiet, ka uh, rezultāts bija samērā pārliecinošs un uh, uh, ļauj uh, secināt pozitīvi par karcinogēniskumu un par saikni, kas pastāv. Tātad uh, citi apsvērumi, kas te tiek ņemti vērā. Tādi ir desmit. Jūs redzat tos uz ekrāna. Un uh, runājot par cilvēkiem, divi faktori ir pietiekami stipri - ģenotoksiskums un oksidatīvs stresors. Tur mēs saņēmām pierādījums, ka tas var ietekmēt cilvēkus. 2A grupas novērtējums par to sīkāk. Runājot par vēzi cilvēkos, mums tur bija um, ierobežots pierādījums, uh, runājot par vēzi dzīvniekus arī uh, pierādījums bija pietiekams, un uh, mehaniski un citi relevanti dati, tur pierādījumi bija pārliecinoši. Līdz ar to runājot par glifosātiem kopumā, divajā grupā karcinogeniskums ir iespējams. Es zinu, ka runājot par glifosātiem, arī citas, eh, vairākas citas vielas tika novērtētas Lancet Oncology. Un divi no tiem tika ieklasificēti divi A grupā un vēl divi, divi B grupā. Nu, tad cerams, eh, jūs sapratāt, kā izskatās eh, mūsu neatkarīgs un caurskatāms novērtējuma process, nu, ko mēģināju attēlot, izmantojot glifosātus kā piemēru. Paldies! Liels paldies! Un e, tagad e, dosim vārdu EFSA ekspertam, lai e, m, klausītos EFSAS e e, viedokli par šo jautājumu. Lielas paldies, priekšstāja kungs, e, labrīt, parlamentā deputāti. Mums vienmēr ir liels prieks nākt uz parlamentu un diskutēt par problēmām, par EFSA zinātnisko darbu Eh, pirms es eh, došu vārdu Hosēdai Sanam, eh, kurš jūs iepazīstinās ar ekslibrācijas secinājumiem, vēlētos sniegt fona informāciju kontekstam darbam, kas ir veikts ar glifosātiem. Mm, tātad nākamajā slaidā varat redzēt, ka Eiropas Savienības regulējošajā sistēmā pesticīdiem pastāv trīs soļu procedūra. Tātad pirms kāds produkts var tikt laists tirgū dalībvalstī, tātad šī te pirms tirga situācija, un mēs šobrīd esam pirmā soļa beigās. Tātad, kad tiek novērtēta konkrēta aktīvā viela dalībvalstī. Un tad to pārskata koleģiāla vērtējuma kārtā, to veic EFSA kopā ar ekspertiem no 25 dalībvalstīm. Līdz ar to te ir tāds 600 e, ekspertu e, tīkls, e, un tā ir, tas ir viss ekspertu zināšanas, kas ir pieejams Eiropas Savienībā. Pēc šī te soļa Eh, lēmums ir jāpieņem eh, Eiropas komisija attiecībā uz to, vai eh, izsniegt atļauju šai konkrētajai aktīvajai vielai, un tikai tad trešajā solī tiek veikts riska novērtējums, ko veids individuāls dalībvalstis, balsoties uz pesticīda, informāciju par pesticīdiem. Un šobrīd mēs tad esam pirmā soļa beigās. Un ko mēs esam paveikuši? Tas e, ir tās visaptvarošs aptvērums, e, kurš mums prasīja trīs e, gadus. Process sākās 2012. gadā, to uzsāka Vācija, kā dalībvalsts. Un bija šāds te koleģiāls novērtējums, iesaistījās 28 dalībvalstu eksperti, bija aptuveni 100 eksperti, kuri tieši iesaistījās šajā darbā. Un, eh, protams, eh, ka eh, šie tā eksperti izmantoja savus institūtus, par kuriem bija lēmušas iestādes dalībvalstīs, tad iesaistīties šajā darbā. Un mēs arī iesaistījām IRK, JMPRP un USEPA e mūsu darbā. Viņi bija kā novērotāji. Un visaugstākā līmeņa riska novērtējums līdz ar to ir veids attiecībā uz glifosātu līdz šim. Uh, Eh, risinājums ir būs kāds konsultācijas attiecībā uz šo te eh, novērtējumu no Vācijas puses, eh, un tas arī ir publicēts. Mēs nevien publicējām šo te ziņojumu un tā mm, papildus dokumentus. Mūsu mājas lāpā var atrast aptuveni 6000 lapu dažādu dokumentu, kuri attiecās uz katru no komentāriem. Un tur arī sniegta fauna informācija par visiem pētījumiem, kādus mēs esam izmantojuši un eh, kā mēs to visu novērtējām. Tur ir eh, nokļaut arī, iekļaut arī eh, pētījumi no industrijas. Un ņemot vērā EFSIS uh, uh, informācijas uh, publicēto apjomu, mm, tas tik tiešām ir līdzvērtīgs tai mm, inform, informācijai, kas ir publicēta no zinātniskās kopienas. Un mēs arī aicinām mūsu darbu pārskatīt, tāpēc, ka tas ir publiski pieejams, ja to var izmantot, un Pasaules veselības organizācija jau ir lūgusi EFSAI eh, nosūtīt datus viņiem, eh, lai eh, viņi varētu veikt novērtējumu, kas šobrīd arī tiek veikts. Bet tagad es došu vārdu savam kolēģim Hosē, kurš sniegs pārskatu pār kolēģinālu vērtējumu galviem secinājumiem. Paldies! Un tātad šis te, uh, novērtējums uh, par glifosāta uh, draudiem uh, veselībai mm, attiecībā uz uh, konkrētiem glifosāta uh, izmantošanas gadījumiem. Uh, mums uh, ir uh, bijis iespējams izmantot ļoti daudz toksikoloģisko datu. Mēs uh, tik tiešām izmantojām pilnu profilu informācijas. Attiecībā uz glifosāta toksiskumu mēs novērtējam vairāk par 150 jauniem pētījumiem, un mēs balstījām, balstoties uz eh, šīm tā jaunajām, eh, jauniem eh, pētījumiem, mēs ierosinām jaunus, jaunas tehnoloģiskās vērtības, un tās tiks arī izmantotas attiecībā uz pārskatu, kas tiks veikts attiecībā uz maksimālām vērtībām 16. gadā ko veiks EFSA. Un ir būtiski eh, minēt, eh, ka eh, pirmo reizi ir ierosināta atsaucas vērtība glifosātam. Un uh, mēs arī veicām uh, šo te novērtējumu par kancergānām vielām. IRK norādīja, ka uh, viņi vēlas informēt citas aģentūras. Protams, uh, ka uh, pēc šīs te, monogrāfijas pulcēšanas mēs uzskatām, Mm, ka šis šī publikācija ļoti būtiska. Tad bija arī Vācijas uh, publikācija uh, cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un balsoties uz uh, kritērijiem CMP regulā. CLP regulē, par ko vienojās padome un parlaments, attiecībā uz konkrētu novērtējumu mēs esam veikuši uh, uh, glifosāta uh, kancerogēnu novērtējumu. Ir būtiski mērķi mm, pieminēt, uh, ka Eiropas Savienības sistēma balstās uz globālu harmonizētu sistēmu, uh, kuru, uh, kura tika izstrādāta ANO programmās, jo sevišķi attiecībā uz ķīmisko vielu novērtējumu. Un, kā jau iepriekš uh, tika teikts, uh, tad uh, uh, ir. Uh, nodarbojas ar šīs schēmas izstrādi. Un eh, divi elementi, kas mums ir ļoti būtiski, kad mēs sākām kancerogenitātes eh, novērtējumu, pirmkārt ir būtiski nodrošināt to, ka mēs esam uh, izpētījuši visus zinātniskos pierādījumus, kas ir būtiski šim novērtējumam. Un uh, tā kā IR uh, monogrāfija ir jauna epidemioloģiska spētījums, Mēs pārbaudījām visas atsauces arī jaunajos pētījumos, un otrs elements bija tāds, kā ir nepieciešams pilnzānisks novērtējums. Un tad ir arī ēsis kriteriji, ir vispārīgi tos mēs nepieminēsim, mēs izmantojam tos pašus nosījumus, ir par jau to runāja. Un tad zinātni balstās uz pierādījumiem, un tas mums ir svarīgākais. Mēs esam veikuši eh, arī novērtējumu attiecībā uz kancerogenitāti un eh, iesaistījām 30 ekspertus no dalībvalstīm, no EFSAS, no eh, Eiropas Tehnisko vielu aģentūras, kas ir ļoti būtisks saistībā ar mm, regulējumu un pārskatāmības labad. Mēs arī iesaistījām Pasaules valības organizāciju IARC arī organizācija attiecībā uz pesticīdiem, lai eh, eh, viņi piedalītos kā novērotāji mūsu diskusijās. Kas attiecās uz eh, cilvēku epidemioloģisko datu novērtējumu, tad pamatā mums ir tāda pati informācija, kāda ir IARC monogrāfijā. Uh, Un mēs esam novērtējuši šo informāciju balsoties uz eh, CLP kritērijiem. Un eh, secinājums ir tāds, eh, ka ir ļoti maz pierādījumu tam, ka šī viela ir kancergēna cilvēkiem. Un tur tiešām pietrūks arī klasifikācijas, attiec, balsoties uz CLP kritērijiem, attiecībā uz dzīvnieku pētījumiem. Ir daudz lielāk, daudz vairāk pētījumu, tad pierādījumu. Ir 13 ļoti būtiski pētījumi attiecībā uz zidītājiem, un uh, arī uh, uh piecas ilgtermiņa, piecas ilgtermiņa uh, pētījuma attiecībā uz kancerogenitāti, kas nav daļa no ierka monogrāfijām. Un visi šie te, eh, pētījumi ir rūpīgi pārbaudīti, to ir uh, veikuši eh, zinātnieki ESA un dalībvalstīs, un uh, tas ir radījis daudz pierādījumu, tad balsoties uz CLP regulas principiem. Uh, kā arī Eiropas ķīmisko vielu aģentūras rekomendācijām. Un uh, attiecībā uh, uz kancerogēnitāti, kā jau teica Ierka, uh, visticamāk, ka Ierka nav uh, piemērot, piemērojama šī vērtība, tāpēc, ka uh, ir 13 pētījumi, kur norāda uz negatīvām sekām, tātad, ka nav šādu toksisku seku. Uh, Un uh, ir pārspētījumi, kur uh, ierosina zinām toksiskumu līmeni tikai ļoti lielās uh, e, devās. Un, uh, noslēg, uh, un tad um, ir uh, skaidrs, uh, ka tas īsti nesaistās ar uh, uh, glifosāta uh, toksiskumu, un tāpēc uh, tas nav būtiski toksiskumu novērtēšanā. Uh, Un vēl tos minēt arī to, ka ir eh, vairāki pētījumi saistībā ar toksiskumu, ne tikai saistībā ar eh, glifosātu, eh, kur ir tomēr pozitīvi rezultāti. Un tie ir tātad pētījumi, kur norāda uz negatīvām sekām. Ierka gan ir norādījusi uz vairākām negatīvām sekām un pozitīvām sekām form, šim te formācijām un balsoties uz šiem te rezultātiem noslēgumā Mēs e, ierosinām e, dalībvalstīm e, iesaistīties un pārbaudīt toksiskuma līmeņus, kas parādās šo te, šim te vielām, kas ir laistas tirgū arī nākotnē. Attiecībā uz kancerogenitāti Attiecībā uz kancerogenitāti tātad eh, ir vairāki pētījumi. Ir seši pētījumi, kurus ir jāka neņēmā vērā, un daži no šiem pētījumiem ir gan pozitīvi, gan negatīvi, mm, tad ņemot vērā to, kāda ir metodika izmantot pētījumos. Un eh, mēs eh, tātad izvēlamies šo te metodiku balstoties uz rekomendācijām no OECD. Bet kas savukārt attiecās uz EFSA, tad eh, galvenais elements eh, ir bioloģiskā eh, relevance šiem pētījumiem. Galu galā mēs vērtējam kancerogentētu cilvēkos un zinātniskie kriteriji attiecībā uz to, kas ir relevanti. Mēs esam ņēmuši vērā to, ka te ir zinām nekonsekvences ar šiem pētījumiem, esam eh, sazīmējuši tādas tendences, eh, ka te ir runa tieši par ļoti eh, augstām devām, tātad, kur ir runa par vispārīgu toksiskumu, kas, un balsoties uz zinātniskajām, zinātnisku informāciju, tas nav būtiski saistībā ar cilvēku veselību. Un, Mēs esam izmantojuši, eh, izmantojot šos pierādījumus, mēs apvienojam šos eh, eh, pētījumus un balstoties uz šiem pētījumiem un uz CLP klasifikācijas, mēs secinām, ka visticamāk glifosāts nav kancerogēns un tas neatbilst CLP kritērijiem. 27 Eiropas Savienības dalībvalsts atbalsta ESA šajā novērtējumā. Tātad Zviedrija uzskata, ka informācija attiecībā uz ietekmi uz cilvēkiem ir ļoti ierobežota. Un ir ļoti būtiski minēt arī to, ka e, toksikoloģiskās vērtī, vērtības e, nav saistītas ar kancerogenitāti, tāpēc ka e, ir bijuši arī citi toksiski efekti. Un līdz ar to šis te novērtējums, kas ir EFSAS secinājumos, tas nemainīsies pat tad, ja ir, nu, tad, tad, ja mēs ņemam vērā tad, tad mazākumu viedokli par, par šo te aspektu, un noslēgumā varam teikt, ka esam, esam veikuši ļoti eh, visaptvarošu zinātnisku novērtējumu, izmantojot eh, maksimāli daudz Eh, zinātniskas informācijas, jo mums bija ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas eh, Savienībā būtu, eh, Savienībai būtu visa nepieciešamā zinātniskā informācija. Un šis novērtējums ir veikts arī tātad balsoties uz regulējumu 11.7. no 2002. gada par pesticīdiem, un te mēs esam arī analizējuši glifosātu un citas toksiskas elements, un šī informācija izmantos Eiropas komisija un arī dalībvalsts novērtējot formulējumu. Un mēs esam novērtējuši kancerogenitāti. Balstoties uz plašu zinātnisku informāciju, esam arī piemērojuši CLP kritērijus. Uzskatām, ka glifosāts nav kancerogāns balstoties uz šiem kritērijiem. Kā iepriekš minēju, tad 27 Eiropas Savienības dalībvalstis atbalsta šādu pieeju tomēr ir mazākuma viedoklis par aizdomām par kancerogenitāti otrajā kategorijā, un nav neviena Eiropas Savienības dalībās, kur atbalsta klasifikācija, ka tas ir visticamāk kancerogēns, tātad pirmās kategorijas ietveros CLP regulējumā. Un šis te vērtējums ir pārskatāms. Mēs esam publicējuši vairāk kā 6000 lapušu informācijas ar visām detaļām Eh, par eh, katru pētījumu, kas ir eh, veikts saistībā ar apsniegšanas novērtējumu. Un uh, mēs arī esam atbildējuši visiem uh, um, komentāriem, kas ir bijuši publiskajās diskusijās, un, un tā rezultātā uh, Eh, iestāde eh, eh, vēlas skaidrot sabiedrībai tātad, mm, savus izvēles mm, iemeslus, un mēs vēlamies pateikties šai komitejai par iespēju ESAI iepazīstināt ar savu zinātnisko vērtējumu šo komiteju, un mēs labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you very much. Now we can... Mēs paldies. Tagad varam sākt debati. Ceru, ka deputātiem būs šādi tādi jautājumi. Pirmais ir pēc Erlē kungs, EPP vārdā, tāds patīs vārdā. Pusotru minūti uh, kāršiem runātājiem. Lielas paldies! Nu, necerēju, ka būšu pirmais runātājs, bet nu, vai nu kā. Esmu pateicīgs uh, ekspertiem par abām prezentācijām. Tātad, uh, abu institūciju EFSA un Jorka pārstāvjiem. Nu, tiešām ļoti noderīgi mums uh, uzklausīt ekspertu viedokli. Abi eksperti uzsver, ka ir veikts visaptvarošs un neatkarīgs uh, vērtējums. Nu, mums uh, svarīgākais un interesantākais tas, ka mēs redzam atšķirību, jo jā, no prezentācijām izskanēja tas, ka glifosīts ir iespējams kancerogēns. Um, cilvēkiem. Uh, Otrs institūcijas pētījums liecina par to, ka šie vieli visdrīzāk neizraisa vēzi cilvēkiem. Un ieklausījos uh, ja EFSA sacītajā. Proti, ka viņi ir atzīmējuši to, ka glifocītā um, tā formulā ir elementi, pie, pie kuriem varbūt jāpiestrādā, kas varbūt uh, tuvāk jāpēta. Nu, es gan sagaidīju, ka Nu, nevajadzētu pārsteidzoši pieņemt lēmumu pie šie, pirms šie papildus pētījumi un skaidrojumi nav, nav paveikti. Mums nav veikts papildus izvērtējums, jo jo viena runa ir par, par tīru glifocītu, un, un, uh, un, un jau pēc tam cits stāsts ir ar, ar dažādām, ar dažādiem preparātiem, ku, un varbūt uh, um, pieaugumiem, vielām, kur, kur, kur varbūt figurē glifocīts, bet uh, Uh, nu, tas katrā ziņā cilvēkam atstāja pavisam citādu ietekmi. Paldies! Nākamais runātājs, paldies eh, priekšstādātāji. Saka Grota kungs, eh, jā, tiešām ļoti aizraujoša eh, tēma. Esam devuši, tā teikt, pagarinājumu, lai būtu papildus laiks pētījumu veikšanai. Un, uh, Šodien mūsu vidū ir Hepsona Iraka pārstāvja. Mans pirmais jautājums ir Iraka pārstāvjiem. Vai jūsu pētījumā glifosīts citiem komponentiem, citām citvielu pieaukumiem arī ir pētīts ņemts vērā? Jo nu, varbūt dažādi vielu pieaugumi un, un vai tad es tad papētīšu šādu konfigurāciju. Un EPSA jautājums, kādēļ EPSA pētījumā nav tātad nodalījums starp glifosātu uh, un, un uh, arī šīm te vielām ar produktiem ar piejaukumiem. Tas man tādu drusku pārsteidz, varbūt jūs varētu paskaidrot, kādēļ tā, ka šie jautājumi nav īsti tā padziļināti izpētīti. Paldies. Thank you very much, Ms. Zazenkamp. Zazenkamp skundze. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Jaunais EFSA um, atzinums um, ir uh, diezgan, um, es teiktu, skandalos. Es domāju, ka šāda rakstura pētījums uh, nav šo institūciju cienīgs. Mēģinot saprast, kas tad uh, Eiropā ir nogājis greizi, nu šeit es domāju, ka skaidri uzrādās, ka uz, uzņēmēju interešu altāri ir tagad likts patērētāju veselības jautājums un vidas jautājums. Ir pētījums ir citā virzienā, bet EFSA eh, to, to neņem vērā, jo aizstāv nozars intereses. Vācijas institūts ir eh, spēlējis pirmo vīlu šajā pētījumā, un eh, domāju, ka tas tiešām ir diezgan, vai teikt, skandalos, ka te ir klajā aizstāvēts nozars intereses. Es nezinu, kā te šādu raksturu pētījums var pretendēt uz neatkarīgu un izsaprošu pētījumu statusu vispār tikuši veikti citi pētījumi, ko veikuši citas institūcijas, kas norāda, ko efetīts var izraisīt aiz cilvēkiem, ka tā var būt kancerogēna viela, un, un mēs to ignorējam. Priekšsēdētāji, zinātnieki no visas pasaules ir uh, viensprāts, un, un arī pieejami, pieejami, pieejami viņu sastādīt vēstuli, kas vērš uzmanības to, ka šis pētījums ir zinātniski maldinošs. Un es piekrītu šiem zinātniekiem, kas aicina uh, neapstiprināta šo EFSA atzinumu un, attiecīgi, glifocītu, kā pieļautu vielu, un, ja komisija pieņems pretēju viedokli, tad mēs darīsim visu iespējamo šeit, lai pieliktu punktu šai, šai um, ļaunprātīgai praksē un panāksim citu grupu atbalstu. Šādam, šādai pieejas. Par to nešaubos, ka mums būs arī citu politisko grupu atbalsts. Es tiešām uzskatu, ka EFSA atzinums nepamatots. Paldies, Gīlings, lūdzu. Džolī, lūdzu. Jā, atvainojiet, domāju, ka es runāju ar sarakstu beigās, bet nu labi, lai nu kā. Man jautājums, eh, ja drīkst, jautājums saistībā ar eh, nu, šo nu pat pieminēto zinātnieku vēstuli, vai vismaz eh, informāciju, kas figurē šajā vēstulē. Man šķiet, ka pastāv, zināms, tāds konflikts starp BFA un Iraka. Proti, tiek izmantot atšķirīgi dati. Vēstuli parakstījušie zinātnieki norāda, ka EPSA veiktajā pētījumā ir diezgan daudz izmazot dati, kas eh, nav publiski pieejami, kas nav transparenti tā sacīt, un eh, viņi kā man, nu, liek domāt, kā tieši tādēļ atšķiras tencēm attiecībā uz glifosāta uh, kancerogēniskumu. Tā kā es vēlētos uzdot tieši jautājumu EPSA, vai tā tiešām ir, vai kaut kādi dati, kas nav publiski pieejami līdz pētījumā izmantot informāciju, kas nav pieejama sabiedrībai un eh, kas varētu nebūt Irak rīcībā, kā daži no šiem zinātniekiem eh, šķiet šajā vēstulē norāda. Paldies! Paldies! Eh, Ribasī kundze nākamā runātāja. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāju. Man ir vairāk jautājumu dažādiem ekspertiem. Vispirms komisijai. Vai tiešām, ka komisija attiecībā uz glifosātiem mm, uzskata, ka ir šī cēloņa sakarības saikne starp mm, glifosātu izmantošanu un mm, vēža uh, gadījumiem? Tad esam. Jautājums. Vai tiešām tika izmantot veikti, tika veikti pētījumi attiecībā uz glifosātu ģenotoksiskumu, e, un šī informācija nav tikusi publiskota. Trešlieta - glifosāti ir aktīva viela, kas tiešām nav ļoti karcinogēna, bet to izmantojot randapā, tas ir aģivancijas praktiski dedzināta nafta, kas ļoti paaugstina mm, toksiskumu un uh, kancerģēniskumu. Vai tiešām, ka Monsanto, kas ir īstenojis šos pētījumus, nedod adjuvanciju formulu, kas tikusi identificēta pētījumu gaitā? Vai tiešām, ka EFSA ir, ir analizējusi tikai glifosātus? nevis raundapu ar visiem šiem papildu eh, karcinogēniem elementiem, jo, ja tas tā ir, tas ir skandāls. Eh, tad, tad IARCS eh, ir analizējis vienu lietu un EFSA analizē citu lietu. Un rezultātā mums ir vēlreiz novērtējums, kas nav visaptverošs un kurā runa nav par raundapu kas tiešām ir ļoti toksisks preparāt, preparāts. Mums ir 96 eksperti, kas vēlas zināt no EFSA, kāpēc EFSA pētījuma rezultāti tik ļoti atšķiras no IARC rezultātiem. Paldies, Pedičīni, kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, un ieklausoties. Uh, ekspertu sacītajā un kolēģi sacītajā, jāsaka, tiešām mums izdošās interesanta uh, diskusija, bet uh, tad vairāk um, darba rezultāti ir veikti Pasaules veselības organizācijas ietvaros, un otrs puses mums ir EFSA dati, EFSA atzinums, un EFSA pastāvīgi veids dažādu vielu izvēr, riska izvērtējumu, un atbalstoši dažādām analīzēm un, un pētījumiem, un tagad mūsu rīcībā ir uh, rezultāti, kas eh, sniedz atšķirīgu viedokli par šo vielu kancerogenitāti, par kancerogēniskumu. EFSA eh, uzskata, ka mm, glikosāti neizraisvēs cilvēkiem, mm, Iraks savukārt uzskata, ka varētu izraisīt. Un statistika zāti nav eh, viennozīmīgi. Tie, to traktēšana novedusi pie savā ziņā pretrunīgiem rezultātiem. Es, protams, neesmu eksperts un līdz ar to nespēju līdz galam izprast, eh, kādēļ tā, kādēļ eh, abu institūciju veikums ir tik atšķirīgs. Bet, lai, nu, lai nu kā, skaidrs, ka ir problēma. Iespējams, ka problēma ir informācijas caurskatāmība, pieejamība. Nu, tā EFSA, piemēram, nu, šķiet, ka nav uh, sniegus visu informāciju publiski, viņi gan uzsver, ka pētījums veikts neatkarīgi, un tomēr uh, Atcerās vairāk jautājumu attiecībās to, vai nav bijusi tomēr kāda ietekme no nosvērs puses, kāds jām spiediens no nosvērs puses, kas liek mainīt viedokli. Nu, mums ir šāds tādas um, vecības par, par precedentiem. Lielās, lielās kompānijas, piemēram, Bayer, ir izdarījuši spiedienu laiku paliekam. Un tiešām statistikas datu izmantošana šķiet, ka ir bijusi diezgan problemātiska. Paldies, Pēdējā Čīnīkungs, tālāk. Nu, tātad ja eh, aicinu nākamos runātājs pieturēties pie laika limita, saka priekšsētājs Vīdas kungs. Kundze, respektīvi. Ja. Paldies, es arī rūpīgi ieklausījos eh, kolēģi sacītajā un eksperti sacītajā. Runājot par zinātniskiem izvērtējumiem, pirmām kārtām ir eh, jāņem vērā kāda materiāla, kāda literatūra izmantot, kādi dati ir izmantot pētījumus. Un man ir radies iespējas, ka informācija, kas izmanto šajos pētījumus, diezgan atšķirīga, tādēļ nav arī brīnums, ka rezultāti ir atšķirīgi. Šie, ka EFSA ir strādājusi ar aktīvajām vielām, savukārt Irak ir eh, izmantojusi m, mm, pilnu, tātad eh, visas formulas analīzi un pieeja. Nu, ja mēs runājam par šādu pieeju, tad no paša sākuma būtu jāprecizē, ka, nu, ja, tikai aktīvās vielas pieeja ir apmēram 30 komerciāli pieejami produkti, kas izmanto glifosātus un, un, un tur tiek arī dažādi pieaugumi, līdz ar to vajadzētu to, to ņemt vērā arī no, no pašas pētījuma sākuma. Un uh, ir kāds cits uh, pētījums uh, par KPMR, un šķiet, ka viņu darba rezultāti ir līdzīgi EFSA darba rezultātiem. Uh, Nu, mēs, es arī neesmu eksperti, bet iepazīstoties ar šādu rezultātu daudzveidību, es jūtos visai apjukus. Tos uz, nu, tad aicināt šīs institūcijas izmantot vienu pieeju, vienus materiālus, vienu uzstādījumu zinātnisko, jo, kā es sacīju, pastāv dažādas, nu, apmēram 30 dažādi komerciāli pieejami produkti, kuros tiek izmantot glifosāti. Nu, un tādā es vēlētos arī vairāk uzzināt par šo zinātnieku sastāvīto vēstuli. Paldies, pats kungs! Paldies! Um, priekšstādātāji. Nu, arī es um, ar interesi ieklausījos šajā diskusijā. Esmu izpētījis abus dokumentus, abu institūciju sagatavotos uh, atziņumus. Lielākā atšķirība man šeit ir tāda, ka ne tādēļ, ka Irāk nav strādājis tikai ar aktīvām, es domāju, ka viņi strādājuši ar abiem, gan ar aktīvo, aktīvās vielas pieeja, gan visas formos uh, analīzes un pieeja. bet uh, eh, Iraka izstrādājas neatkarīgi no nozares. Bet man ir uh, tāds fundamentāls jautājums. 15 gadus liekta autorizācija, tas ir garākais periods, jums nav par šādām vielām, tas nav pieņemams. Nav pieņemams, ka ir šāda eh, neskaidra situācija, ka trūkst uh, informācijas. Komisija ierosina un vēlas, uh, lai uh, glifosāts tiktu autorizēts, tik pieļaut tirgumu uz maksimāli pieļaujamo termiņu. Es nesaprotu, kādēļ tā. Uh, Manuprāt, tas nav pieņemami. Kādēļ komisija mm, vismaz mm, neierosinātu endokrīno mm, disruptoru, tātad aspektu papētīšanu šai, šīs sakarā, tas arī galu galā ir būtiski. Un vai es eh, ņēmu vērā, piemēram, arī pētījumus, un, un ir virkni šādi pētījumi atbilstoši, kuriem uh, glifosāts um, atstāja negatīvu ietekmi uz dažādām uh, endokrīnvielām, um, dažādām pH vielām. Tas ir ļoti riskanti un negatīvi, un tas tiešām var arī uh, izraisīt uh, veids atsevišķos gadījumus. ASV um, tika veikts tās Lansam pētījums, kas uh, kādi uzrāda, ka šādas problēmas var pastāvēt. Priekšstādātājs ir man te draudz rāmuru, liedz eh, beigt, vajag eh, beigt uzskatīt, bet eh, es arī no savas puses vēlos uzsvērt, ka šāda situācija ir nepieņemama, ka zinātnieki um, izmanto atsimot dat, dat, šīs datus un nāk ar šiem secinājumiem. Eka kungs, paldies, priekšstādātāji! Nu, patiešām pastāv zinātnisku pētījumu, kas liecina par to, ka šis pesticīds, protams, glofosāts, Un uh, produkti, kur, kur, uh, kur tas figurē sastāv, sagādā riskus cilvēkiem un, uh, un zvēriem, un tā to vajadzētu arī, arī uzrādīt. Nu, to pilnībā izslēgt nevar. Glifosāta uh, drošums uh, vis, vis, izraisa pamatot šaubas. Nu, tādēļ, ja reiz tāds vajadzētu piemērot piesardzīguma principu. Glifosāts un citi produkti, kuros uh, figurē šī viela nu, vajadzētu tomēr um, attiecīgi maķēt un tā, un, un uh, būtu ļoti skumīgi, ka šeit, uh, šajā institūcijā atsevišķas politiskās uh, institūcijas Bet es atvainojos, ka es varu problēmu ar to, ko man angļu valodā šķiet, ka runātājs aprītais dažas dzirdēt um, gribošas savas nav sasniedzis. ko tad man no sākuma sākt, vai kā ne, nu, turpināšu. Tā nu, tiešām būs skandalozi, ja um, Emī grupām maz, nevēlas mazākums uh, bloķēt goja grupas priekšlikumu, veikt atkārtot izvērtējumu. Tiešām būtu nepieņemams, ka um, ekonomiski apsvērumi ir uh, tie svarīgākie. Un uh, tie ir svarīgāki nekā preventīva pieeja cilvēku un cienu nekā aizsacībai. Es aicinu jūs nosimties savu uh, Eh, atbildību. Mēs ne, nedrīkstam šeit brīvprātīgi pieiet, eh, ja uz kāds ir likta cilvēku un eh, dzīvnieku veselība Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā mēs, mēs rūstam par, par um, lielo koncernu rokaspušiem. Paldies, Viņa kaut kungs. Mārtiņš. Ja, ähm, es ist wie gesagt worden no glifosāta nokrits jāņem vērā. 40% platību Vācijā ir apstrādāta ar glifosātu, tā kā, tā kā tas ir tiešām un mm, produkts, no kura grūti izvairīties savā ziņā. Bet, un eh, viela ir arī lēta, pastāv gan alternatīvas, tas jāuztver. Bet EFSA atzinumā man pārsteidz tas, ka ir 0,3 līdz 0,5 paaugstināt pieļaujamā doza. Tā kā izskatās, ka tagad, tagad eh, nu jā, ir netiek eh, realizēta tāda kritiska mm, pieeja un, un kādu risku sastāv glif, glifosāts eh, dzīvniekiem un tam. Es arī labprāt iepazītos ar šo te mm, vēstules saturu, ko parakstījuši zinātnieki no Indijas, kur norāda to, ka OECD rekomendācijas noņemts vērā, tas ir nopietns apvainojums, tāds, tāds apvainojums jāņem vērā. Tā Mums kā Eiropiešiem ir jārūpējas par savu reputāciju, par mūsu vidas politikas reputāciju un uzticamību. Mums tiem jāpieiet uh, ar vislāku uzmanību. Ja pastāv zināms risks mūsu pilsoņiem un to veselībai, tad mēs varam sacīt, nu labi, ziniet, pastāv dažādi zinātniski viedokļi un, un viss. Mums tam ir jāpiemēro piesardzīguma princips. Un tādēļ es nesaprotu, kādēļ EFSA, pat ja mēs tiem devušiem vairāk laika, tik ātri nonākuši pie secinājuma. Un, Un, un paņēmuši Vācijas eh, tādu veikto pētījumu, kas Vācijā tiek kritizēts arī, ja, un kāpēc EFSA mēģina intensīvi vēlreiz pie šim jautājumu paskatīties vairāk eh, uz datiem, kas eh, figurēja Irak pētījumā, Irak centrā izvērtējumā. Runa par dalību valstīm un atšķirīgiem viedokļiem, bet ir runa par, arī par, kādu, par, par vielas unificētu pieeju. Mēs nedrīkstam novēlēt to tagad uz kādu dalību valstu pleciem. Nu, galvā tas ir izšķirošs uh, kriterijs, kā tad izvērtēt uh, risku, jā. Tā kā vēlreiz uzsver, ka jāievēro ri, uh, piesardzīguma princips, uh, cits lēmums mums nevar būt. Mums tiešām ir nopietni jāpadomā par to, kā tad ilgtermiņā varētu šī riska izpildīties. Paldies! Dornāno kundze. <coughs> Merci, monsieur prezident. Paldies priekšsēdētājiem. Jārka uh, uh, vērtē, ka glifosāti un derivāti ar adjuvancijām iespējams ir kancer, kancerogēni un uh, genotoksiski. Tad ir pietiekami daudz pierādījumi, lai teiktu, ka produkti, kas satur glifosāts un adjuvancijas, ir uh, riskanti veselībai, šķietami. Tagad uh, organizācija tiek aicināta redefinēt uh, geno uh, toksiskumu un uh, piesaistīt vairāk šo uh, cēloņu sakarību starp glifosātu izmantošanu un vēža gadējumiem. Man šķiet, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai tomēr uh, veiktu piesardzības pasākumus. Mans jautājums ir. Um, Ja jau komisija uh, pēta šo jautājumu, varbūt varētu pasūtīt pēc iespējas aptvērošāku pētījumu tieši par uh, genotoksiskumu un ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Nu, paldies, un Grostēts kundze. Jā, šķiet, ka uh, mūs visus nodarbina uh, šis pētījums, ko uh, veic kušas uh, divas organizācijas, Jārko un EFSA. Uh, Šķiet, ka pētījums netika veikts piemērojot vienādus kritērijus, un mm, es jautāju, kādu lomu šeit spēlē EFSA, ja EFSA rekomendācijas, zinātniskās rekomendācijas jāņem vērā, un tās tagad tiek apšaubītas. Tur runā tieši par kancerogēniskumu, vai komisijai vajadzētu ieklausīties EFSA ieteikumā, jo tas tomēr grauj EFSA uh, kompetenci un tas nozīmē tādu neusticēšanos. Mm, bet uh, mums ir nepieciešami uzticami testi, lai izvērtētu toksiskumu. Uh, attiecībā uz uh, konkrētām vielām, ko regulē citu starp arī rīč uh, regula. Un tad sākumā mums jātiek skadrībā par šiem testiem, un uh, tad var atļaut vai aizliegt glifosātus, es tā domāju. Bet lēmumam jābūt bāzētam uz zinātni un uz veselo saprātu. Paldies, Melleres kundze. Paldies. Uh, par daudzām lietām jau tik runāts. Es vēlos pateikties EFSA vēlreiz par uh, pētījuma rezultātu prezentāciju un par to, ka esat šeit šodien gatavi diskutēt. Šķiet, ka neesam daudz pavirzījušies uz priekšu mūsu pamat problēmu. Uh, visi vēlamies uzticamus zinātniskus datus, bet mums bail eh, veikt eh, šo galīgo novērtējumu, kas būtu arī politisku nokrās. Un tad, kas notiek eh, privātā sektorā personālu, viņu aizsardzību, ko dara trešās valstis, Brazīlija, piemēram, kas notiek ar biodaudzveidību, vidi, Tas viss ir jāpaturprātā. Un uh, mans jautājums EFSA ir tāds, ko jūs vēlaties, ja jums uh, ir pasūtījums novērtēt vienu vienīgo vielu, tad uh, jūsu secinājumi šeit ir noderīgi, uh, bet runa bija par deviņām atziņām, ko jūs pieminējāt. Nu, vai jūs varat painformēt vairāk par šīm deviņām atziņām, un, ja jūs iespējams vēlaties citu paplašināt pasūtījumu nākamajam pētījumam, tad par to var runāt. Paldies, uh, eh, Ekhold. Ja, ja, ja kolēģis vēl vēlas izteikties. Ekhold kungs saka, nu jūs uzstājat priekšstājā, tad, nu, minējuši akvārds dažs komentārs. Vienkārši jautājums Iraku pārstāvjiem. Uh, Jo vairāk un vairāk tas, ko EFSA pastāv sacīt, tas, ka nu, mēs esam saņemt labāku darbiņu paveikuši nekā jūs. Un nu, tā varētu rezumēt viņu prezentāciju, ja? Nu, īsi un skaidri, ja? Nu, tad es labprāt dzirdētu jūsu viedokli, kā jūs reaģētu uz EFSA darba rezultātiem, uzklausot viņu prezentāciju. Un es te savukārt man arī divi vienkārši jautājumi. Pirmkārt, jūs pretendējat uz to, ka izmantojuši vairāk pētījumu Uh, datus, bet uh, cik daudz no šiem pētījumiem ir laidus klajā pati nozara, nozars pārstāvju kompānijas? Būtu interesanti uzzināt. Un otrs jautājums, un arī to varēja kolēģi jau vaicāja, bet es vēlos jums konkrēti atbildēt. Tad uh, runa par kādu vēstuli, kas tiešām kritizē procesu caurskatāmību, ka jūs neesat sekoši OECD procesiem, ka, piemēram, no darba ir svītroti, svītrots norādes, citāti, un tā tiešām ir nopietna kritika. Un jūs joprojām uzsverat, ka mēs um, nu, strādāja neatkarīgi un atklāti un tā tālāk. Nu, tā tad divas ir opcijas šeit es saskatu. Vai nu šie 96 zinātnieki melo, vai B, jūs pārāk optimistiski vērtējat savu darbu caurskatāmību. Nu, nu, trešā variants, manuprāt, nav, tā kā es gribētu saņemt skaidru atbildinājumus. Paldies. Paldies, Eivī kundze. Paldies. Nu, es arī vēlos eh, pateikties eh, par šīm prezentācijām. Manuprāt, tās bija ļoti eh, noderīgas un tur bija ļoti vērtīgas idejas. Es vēlētos arī minēt šos 76 zinātniekus, kas ir rakstījuši komisijai. Nu, līdz ar to tāds diezgan liels sajukums tā visa rezultātā. Un jautājums no manas puses ir šāds attiecībā uz glifosāta, tad laišana tirgu, arī saistībā ar Monsanto Eh, vai šī formula tiek izmantota konkrēta realitātē, un eh, vai nebūtu to labāk eh, novērtēt balstoties uz tā, kas tiek izmantots realitātē, nevis kāda ir, kāds ir aktīvās vielas formulā. Vēlētos jautāt, kām ir domāti šie te papildus komponenti, kas ir komerciālajās formulās. Man liekas, ka tas ir tāpēc, lai uzlabotu produktu efektivitāti. Un es arī vēlējos Atsaukties uh, uz pētījumiem, uh, kuri jau ir tikuši citāti, uh, attiecībā uz šiem te nepublicētajiem darbiem, kuriem ir cita vērtība nekā šim kolēģiāla novērtējumam. Kādā veidā EFSA var pamatot savu pozīciju? un uh, to, ko ir uh, tad jau teikuši citi uh, kolēģi, kāpēc šajā gadījumā nopietni uh, godīgi netiek izmantot visi piesardzības principi. Uh, mister. Uh, Paldies, Dārgnām kungs, lūdzu. Paldies. Eh. Nu, protams, nav apmienoši tas, ka mēs saskaramies ar ļašķīgiem un viedokļiem. Tiek eh, delikātā tēmā, kā kancerogēna vielu ietekme. Bet, eh, vērojot līdz tam, cik atklāta bija šī debata arī presē, un tā man rodas vismaz divas tādas bāžas un jautājumu. Pirmkārt, neizmirsīsim, ka šī viela glifosāts tiek, ir saistīts ar ģenētiski izmantotiem organismiem ar šo jautājumu. Un es neesmu droši, vai patiešām šeit runa ne tikai par glifosātu, ir patiesībā runa arī par šo te otru mūsu diskusiju par ģēmo. Un, lūk, tas arī jāņem vērā, ka šī diskusija var ietekmēt otru diskusiju. Un arī domāju par piemēram no pagātnes. Es neesmu tik drošs, ja, ka uh, ka industrijai šeit ir tik, tik masīvs intereses aizsargāt šo, aizstāvēt šo vielu, ja skatos, kādas ir alternatīvas un par kādām cenām pieejam šīs alternatīvās eh, vielas, ko, kas nāk no tiem pašiem ražotājiem, tad es uh, saprotu, ka, nu, jā, nu, jā, protams, industrijai, protams, ir zināms intereses par, par, par to, lai šī viela nāk tirgu, bet ir alternatīvas arī pieejams. Hoislinkungs sacīja, ka ka glifosāts tiek, tiek izmantots kā, kā, kā pesticīds, sevišķi ir par, par, par kukurūzu tā viena no svarīgākajām vielām, bet, eh, nu, jā, mēs nav jau tik, tik traki kā Ziemeļkorejā, kur, kur eh, viss tiek indēts, tas nebēd, bet, nu, zināms, alternatīvas jums pastāv. Sveiks ir pavaicāts, vai kāds kopēji mēs izvērtējums, tātad, jā, glifosāts neizmantojam, tad kā ir ar citām alternatīvām, ar, ar jaunākajām alternatīvām, teiksim? Vai nu, esat papētījuši šo alternatīvo biotoksicitāti, vai tā, šo to izmantošanu um, uzlabot būtisku situāciju, ja glifosāta netiks vairs izmantot? Paldies um, nākamā runātājiem. Un paldies priekšstādātāji. Nu, šeit uz kauts likt mūsu pilsoņu veselībā. Ir runa par uh, pesticīdiem, kuru izmantošana atstāta negatīvu ietekmi. Pastāv viedoklis, ka glifosāti var būt kancerogēni. EFS atzinumā savukārt tiek norādīts, ka šāda iespēja ir neliela. Proti, ka glifosāti neizraisīs risku vismaz eh, vēža risku cilvēkiem. Un vienlaiks jūs uzsvērjat, ka ir nepieciešams jaunas normas eh, glifosāta kontrolēšanai un, un riska izvērtēšanai pārtiks vielās. Un tātad eh, es saskatām pretrunu, tad ir risks vai nav risks. Ja ir nepieciešams striktākas normas attiecībā uz uh, glifosātu kontroli pārtikas vielās, tad kādēļ jūs uzsveriet no otras puses, ka glifosāti nav kancerogēni? Kādēļ tad uh, it kā ir risks un nav riska no otras puses? Man arī šaubas par informācijas uh, precizitāti un patiesumu. Es te vēlētos skaidri un gaiši dzirdēt, kas tad ir bīstams un kas nav. Jo ja kaut kāds konflikts mūsu pilsēneslim. Žāra kungs, kungs, lūdzu. Geht das? Ja, das geht. Ich gehe mal. Kommt man mehr nach links jetzt plötzlich. Also, bei, <laughs> bei Bestimmungs... Also die erste Frage <laughs> an ihr. Nu, tātad um, EFSA uzskata, ka uh, dažos gadījumos uh, viela nav kancerogēna. Ko jūs par to uzskatāt? Mm, tātad jautājums Jārka. Uh, vai uh, novērtējuma kritērija nav atšķirīgi. Ja jau nianses tik ļoti atšķiras, tad uh, droši vien metoda nav gluži uzticama man, uh, kā amatieriem, amatieriem liekas, ka šī klasifikācija nav īsti tik ļoti stingra. Teiksim, otrā, uh, otras klases vielas varat būt kancerogēnas, teiksim, steroīni un uh, vielas, kas atrodamas sarkanā gaļā, vai uh, to pašu klasifikāciju piemērosiet arī glifosātiem. Te pašā grupā ir arī tabaka, kas uh, mani nedaudz uh, iritē, un tad arī ultraviolēts starojums un uh, alkoholā atrodamas vielas. Tas viss ir vienā grozā. Uh, Nu, šķiet, ka tā metode nav īsti uzticama un arī praktisks pielietojums. Nu, vai tiešām uh, cilvēks, kas reiz nedēļā iedzer glāzi vīna, būtiski uh, palielina izredzes saslimt ar vēzi. Uh, nu, metodas ir metodas, bet praktiski tad ko varam darīt ar šiem rezultātiem? Paldies un Rijās kundze pēdējā runātāja. Paldies priekšsēdētājiem! Nu, kā haos ir eh, vārds, kas man prātā pēc eh, gadiem eh, ilgiem pētējumiem, simtiem ekspertu izteicieniem, esam šeit nonākuši un goda vārds tik haotisku situāciju vēl neesmu piedzīvojis, un tomēr jāpieņem lēmums. Nu, šķiet, ka esmu nonākuši strupcenākā, jau Grostēts kundze teica piekrīt daudziem argumentiem, kas izskanēja diskusijas gaitā. Komentāri no Grosteits un Rivazī uh, kundzes uh, bija ļoti līdzīgi. Un uh, tik tiešām mums beidzot jānonāk pie secinājuma, vai, vai tā ir um, aktīva viela, kas ir problemātiska, vai drīzāk uh, uh, līdz izmantotas vielas un adjuvances, kas uh, ir vairāk bīstamas par pašu uh, šo vielu. Tad es domāju, ja mums būtu papildus seši mēneši, tad vajadzētu turpināt pētījumus un analizēt pierādījumus. Es vēlētos izmantot piesardzības principu. Uh, aizliegums, nu jā, tas varētu būt tāds emocionāls un varbūt arī viegls risinājums Bet kāda ir alternatīva? Nu, kolēģis Vācija runāja par 40% platību, ko apstrādā Roundupu. Bet um, es vēlētos redzēt um, mm, mm, šo informāciju izanalizētu, lai uh, mums nesnāk. Uh, um, praksē tas sliktākais iespējamais gadījums. Paldies, paldies uh, par šo diskusiju. Īstenībā mums tikai desmit minūtes, un ja diskusija turpināsies ilgāk, mums būs jāturpina bez tulkojuma, atvainojiet par to jau iepriekš, bet um, es skatoties uz to diskusiju, bija ļoti interesanti. Es došu vārdu Jārk sākumā un tad Efsa. Lūdzu. Paldies par ļoti informatīvu diskusiju un ļoti relevantiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt uz eh, jautājumiem, kas bija adresēti mūsu aģentūrai. Pirmā lieta, ja mēs eh, domājam par ekvivalenci šajā diskusijā, tad iznākums nav eh, apmierinošs. Apmierinošs iznākums būtu piesaistīt zinātni, kas vislabāk aizsargā arī mūsu pilsoņus. Es vienkārši vēlos to teikt jau pašā sākumā. Un tad ievadam teikšu, ka šis novērtējums jārk nav bijis apstrīdams. Mēs izmantojām standarta metodas, kas starptautiski ir pieņemtas un plaši izmantotas. Tātad identifikācija nav bijis problemātiska. Konkrēti par jautājumiem. Mūsu klasifikācija atkarīga no uh, pārliecības, kas mums ir, ka konkrēta viela izraisa vēzi. Uh, mēs nedomājam par to, cik stipra ir šī viela pati par sevi, un tāpēc iespējams tik dažādas vielas atrodamas vienā grupā. Vēlos precizēt dažas lietas. Es nevēlējos ierobežot uh, analīzi uh, saskaņā ar formulējumu. Mēs analizējam tīras vielas kaitējumu DNS un kaitējumu cilvēku nervu sistēmai. Tā tad liek liedēt šaubas, kas te izskanēja. Karcinogēniskuma dati dzīvniekus, kos Eh, bija tādi, kas eh, nenovērt pie vispārīga toksiskuma. Un mēs analizējam arī vēža gadījumu skaitu. Eh, tas parasti tā notiek, runājot par dzīvnieku kancerogēniskuma testiem. Gēnotoksiskums ir kaut kas ļoti svarīgs. Mēs to redzam ne tikai šūnu sistēmās, bet arī uh, Uh, pētījumos, kur uh, cilvēkus uh, analizē pirms un pēc pakļaušanas glifosātu ietekmei. Nu, tam mēs formulējumos izmantojam mm, reālu pasaules situāciju šobrīd, tas varbūt atkarībā no geogrāfijas eh, indikātori atšķiras un dažādos kontinentos risku skata dažādi. Tad viens kopsaucējs šeit ir glifosāti kā tādi un to izmantošana. Tad eh, šķiet, ka aģentūra nav izskatījusi visus pētījumus, kas pastāv par šo tēmu, eh, un esat to atklāt darījusi Runa nav par informācijas daudzumu, bet gan par tās kvalitāti. Un uh, mūsu izējas punkts ir tas, ka esam atvērti pārbaudēm, uh, informācija tiks publiskota. Tad um, tas ir liels jautājums, vai mēs izturēsim šo pārbaudu, šo kritiku. Un jā, mēs uh, neesam ņēmuši vērā pētījumus, kas uh, nebija publiski atrodami, uh, bet tas izriet no, no mūsu atvērtības aspekta, un mēs vēlam, vēlējāmies ņemt vērā tikai tādus pētījumus, ko uh, var skatīt un komentēt citi kolēģi. Tik, tik tālu par uh, mūsu formulējumiem un par datiem kritērijiem, ko esam izmantojuši. Runājot par eh, genotoksiskumu un karcinogēniskumu, mm, eh, jā, pat ja mums būtu vairāk informācijas no rūpniecības, tas nemainītu mūsu secinājumus, jo mums bija pozitīvi pierādījumi gan dzīvniekos, gan cilvēkos, mm, šūnās, un eh, rezultāts, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs. Paldies, tagad esam! Paldies, es došu vārdu Hosē, lai viņš atbild vairāk zinātniski, un tad es pats pakomentēšu vispārīgāk. Nu, paldies un paldies par komentāriem. ESA komentē, ESA vērtē aktīvās vielas. Un tā tas rakstīts regulām. Divu pakāpju process. Um, aktīvo vielu apstiprināšana, EFSA tam veic pētījumu un tad dalība valstis uh, veic savu novērtējumu un pieņem lēmumu mm, katram produktam un uh, tā autorizācijai. Tas notiek dalību valstu līmenī, runājot par genotoksiskumu un, to, un um, kancerogēniskumu. Testēšana notiek uh, izmantojot atsevišķus, atsevišķas sastāvdaļas. Par to ir arī vadlīnijas mūsu aģentūrām. Un uh, testi veicami gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka pastāv šī saikne starp ingredientiem, kas izraisa vēzi. Mm, tas ir svarīgi mūsu pētījumam, jo mēs esam skatējuši visu informāciju, kas ir mūsu rīcībā, un runājot par genotoksiskumu, mēs ieteicām dalību valstīm analizēt visas sastāvdaļas. pētījumiem mums jāsaprot um, uh, vielu, viela sastāvs. Vai šī viela ir tīra, cik tur ir uh, uh, papildvielu, kas darbojas, vai glifosāta efektu pastiprina citu vielu sinhrona izmantošana. Un um, iespējams Uh, efekts neparādās, ja tiek izmantot tīri glifosāti, bet uh, uh, tad, kad glifosāti tiek izmantot kombinācijā ar citu vielu, un tad, teiksim, šī kombinācija ir īpaši relevanta mūsu testiem, to mēs esam skatījuši. No komisijas vēlējāmies uh, slēdzienu par vienu no vielām, ko izmanto blakus glifosātiem. Komisijas slēdziens bija tāds, ka šie viela ir vēl toksiskāka nekā bijām domājuši, un tad attiecīgi mums bija rekomendācijas par šo vielu. Visi EFSA pētījumi tiek publiskoti, tā tas rakstīts arī regulā 11.07 Uh, mēs sadarbojamies ar 24 uzņēmumiem, kuru iesniegtie dati visi publiskoti. Tad mums bija <clears throat> kopīgais pētījums ar Vāciju, tas arī atrodams internetā. Abas mūsu aģentūras izmanto pētījumus, uh, ko sponsorē rūpniecība, Uh, nav neviena tāda pētījuma, ko nav sponsorējusi rūpniecība. Tagad ESA pētījumi arī uh, ir publiskoti, tad līdz ar to visa informācija, ko izmantojam, ir pieejama publiski interesantiem. Runājot par uh, aktīvo vielu toksiskumu. Mēs uh, katru gadu 40-50 aktīvās vielas izskatām, gatavojam uh, slēdzienu. Un uh, īstenībā šie secinājumi ir visaptveroši. Te runa nav tikai par toksiskumu, mēs skatām daudzus faktorus un tā skaitā risku veselību, risku videi, sagatavojam arī rekomendācijas. Tas arī viss. Jā, paldies. No manas puses pāris vārdi vispārīgāk par procesu, ne tik ļoti par tehnisko pusi. Mēs dzirdam kritiskus komentārus par sistēmu, kas Eiropā ir darbojusies ilgi un veiksmīgi. Mums ir novērtējuma pētījumi Uh, uh, teiksim, par uh, bitēm bija sagatavots ļoti visaptverošs pētījums. Un tagad um, top um, vēl viens pētījums, ko parlamentam varbūt grūtāk pieņemt un to kritizē, bet um, netkarīgi no Uh, pētījuma politiskās ietekmes, mums uh, EFSA ir jāstrādā ar zinātniskiem datiem, un to mēs vienmēr esam darījuši. Nav uh, apbrīnojami, ka ir. So the outcome is by definition, you could say different, but